Ladies and gentlemen. Uh, Dāmas un kungi, labrīt. Good morning. I know we've got a long voting list and a long agenda. Mums ir darba kārtība diezgan sarežģīta, mums ir jāapspriež daži sarežģīti jautājumi, un ņemot vērā incidents, kas notiks svētdien, uh, vēlētos sākt sanāksmi ar vienas minūtes klusuma eh, brīdi, pieminot eh, tos, kas ir zaudējuši dzīvības, un padomāsim par Eiropu visi kopā. Thank you. And I'm sure we all send our deepest sorrow and condolences to the families concerned. Un man līdzjūtības kārtējām ģimenēm. Tātad pirmais darba kārtības punkts ir prospekts, kurš jāpublicē publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirzniecību, un mēs sāksim balsot nekavējoties. Trešais grozījums un 42, kas ir identiski par pret. Pārbaudām elektroniski. Pieņemts. Trešais grozījums otrā daļa par pret Tātad trešā grozījuma otrā daļa par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. un 5. par un 45. arī par pret atturas pieņemts. 5. grozījums pirmā daļa par pret atturas pieņemts Es atvainojos, tas atkrīt. Par pret atturs atkrīt. 49. par pret. Noraidīts 6. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas noraidīts, 8. grozījums par pret atturas at, noraidīts, 60. par pret atturas noraidīts, 9. par pret atturas noraidīts. 61. ir uh, valodniecisks grozījums C kompromiss par pret atturas pieņemts. Tā pirmā daļa. Otrā daļa pieliekot vārdus or having a diminution of at least un tā tālāk par pretaturas pieņemts. 63. par pret pārbaudam elektroniski. Passed. Pieņemts. 63. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret pārbaudam. pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts, 68. par pret atturas noraidīts, kompromisē e par pret atturas pieņemts, 73. par pret atturas kompromisē, atvainos priekšsēdētāju par pret atturas pieņemts. Un tagad 73. par pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas pārbaudām elektroniski. Pieņemts. 103 par pret atturas nepārbaudām elektroniski. pieņemts. 104. par pret atturas. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. balsojums pat daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts Otrā daļa par pret atturas noraidīts, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas noraidīts, 29. par pret atturas noraidīts, 30. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas pieņemts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 Pārbaudam elektroniski. Noraidīts. 39. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 40. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Un balsojam par atzinumu kopumā. Balsojam elektroniski. Viss nobalsojuši. Jā. Pieņemts. Paldies visiem, kas uh, strādāja pie šī ziņojuma. Uh, vienbalsīgi tas netika pieņemts, un tomēr uh, par ļoti svarīgām lietām ir uh, liels vairākums nobalsojis. Paldies! the next item is the... Nākošais balsojums ir vienāda augsta līmeņa tīkla un informācijas drošība visā savienībā. Rekomendācijas eh, otriem lasījumam paredzētā ieteikuma projekta pieņemšana. One more. Who hasn't voted? Tātad balsojam. Kurš vēl nav paspējis nobalsot? 33 un viens atturējies. Paldies! Un tagad mēs to tālāk nosūtam plenārsēdēji, vai tā? Tā tad ir jāpārbauda vēl, vai kāds vēlas iesniegt plenārsēdē grozījumus. Jebkurā gadījumā apsveicu Andrēs Švābu. Un nākošais balsojums par 2017. gada budžeta pilnvarojums trialogam. Pirmais grozījums par pret atturas pieņems, kompromiss viens par pret atturas pieņems, kompromiss divi par pret atturas pieņems. Astotais grozījums par pret pieņemts, kompromiss nē, pārbaudām astoto. noraidīts. Labi, paldies. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Un Balsojam par atzinumu kopumā. Thank you very much. So that's passed. Liels paldies un atzinums pieņēmts ar lielu balsu vairākumu. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego. Turpināsim eh, mūsu komitejas darbu. Un lūdzu, eh, kļūstiet klusāki. Uh, mums ir jāsāk izstīt nākamais jautājums par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli. Mums priekšsēdētāji ir referente, un mēs šodien runāsim par kompromisu grozījumiem. Ir iesniegti 847 grozījumi kopumā. Un ne, kopumā vispār 903, ja vēl ir eh, iekļaujami šeit komiteja iesniegtie grozījumi un eh, došu vārdu referentei, lai viņa dalītos savās pārdomās, un tad runāsim ar ēnu referentiem un eh, pārējiem mūsu grupas deputātiem. Lūdzu, priekšsēdētājs kundze jums vārds. Paldies! Es zinu, ka šo sanāksmi un šo daļu vēro daudzi uh, skatītāji no ārpuses, kas atrodas ārpus šīs telpas. Mums ir ļoti daudz korespondentu un citu ieinteresētu interesantu, jo šis jautājums interesē ļoti daudzus cilvēkus, ļoti plašu auditoriju. Un jautājums, kādēļ mums ir kopēji Eiropas uh, likumdošanu 25 gadus, un pēc uh, Parīzes uzbrukumiem kļuva skaidrs, uh, ka ir tiešām nenosektas uh, vietas, piemēram, runājot par šaujamieročiem ar tukšām čaulītēm, un tieši tādēļ komisija nāca klajā ar jauniem priekšlikumiem. Un ir svarīgi pārskatīt šo likumu, un uh, tiešām tos baltos caurumus ir jāaizver. Bet jāatzīst, ka komisijas teksts ir slikti formulēts un var radīt likumīgiem īpašniekiem nevēlamas uh, sekas. Tādēļ es aicinātu kolēģus padomāt, ir tātad pāri par 800 grozījumiem un es vēlētos paskaidrot to, kā es ieteiktu veidot kompromisus un kā mums tos vajadzētu iesniegt un kā par tiem balsot. Un es tiešām pateicos visām grupām, kas jau ir iesniegušas eh, noteikts rakstisks komentārs par šiem kompromisiem. Eh, vispirms par eh, ieročiem, kas šā ar tukšām čaulītēm. Uh, Šos ieročus arī drīkst pārdot tikai autorizētām personām, tā, tieši tāpat kā parastus šaujamieročus. Un cilvēki, kas var radīt kaitējumu paši sev un citiem, viņiem nedrīkst pārdot šaujamieroči, un katrai valstī ir jābūt sistēmai, lai varētu realizēt šādu normu. Un dalībvalsts var izlemt, vai viņiem ir kaut kāda konkrēta, vienreizēja sistēma, periodiska sistēma un tā tālāk. Galvenais, lai būtu sistēma. Un tad mums būs balsojums par to, vai šādai sistēmai ir jāiekļauj arī medicīniska pārbaude. Ja personai autorizācija tiek atteikta, atļaujas izsniegšana tiek atteikta, tad citu valstu iestādēm, atbildīgiem iestādēm, ir jābūt pieejai šādai informācijai. Uh, Respektīvi, ja jūs uh, eh, vēršties pēc ieroča citā valstī, uh, šīs valsts iestādēm ir jābūt iespēja ļoti vienkārši pārbaudīt, vai uh, nav atteikta uh, šīs atļaujas saņemšana citā valsts dalību valstī. Vai tas notiks caur īpašiem uh, kontaktpunktiem vai centralizētu sistēmu, bet katrā ziņā sistēmai ir jābūt. Mums ir arī liela vienprātība par to, ka ir jānosaka stingrāks prasības drošai glabāšanai, un uh, praktiski visām dalībvalstīm ir kaut kāda likumdošana par uh, drošu glabāšanu, un arī Eiropas līmenī ir atbalsts uh, šai sadaļai. Mēs piedā, piedāvājam jaunu formulējumu arī par marķējumu, uh, un marķējumam ir jābūt katram uh, saliktā veidā esošam šaujam ierocim, un katrai atsevišķai detaļai ir jābūt ar šādu pašu marķējumu. Un nu, tā tad ir jābūt skaidrs, ka jā, šī te komponenti ir, vai, vai, vai detaļa ir ārkārtīgi maza, uh, nu tad ir arī jāskatās, uh, vai ir iespējams šo marķējumu tur um, izvietot. Un kas attiecas uz tālpārdošanu, tad tā var notikt teikt tad, ja identitāti var uh, pārbaudīt un tā tiek pārbaudīt, kas attiecas uz mūzejiem, kas nodarbojas un uh, ar eh, vēsturisku ieroču kolekcijām. Un jautājums ir par to, vai muzejus vajadzētu izņemt ārā no aptvēruma tiesību aktu apvērumu, bet, eh, nu, mums ir jāskatās, vai uh, muzeji būs vai nebūs aptvērumā, balsosim mēs divējādi, tātad uh, dalību valstīm ir pašām jāspēj noteikt, Uh, lai piešķirtu attiecīgas atļaujas muzejiem un nodrošinātu arī prasības attiecībā uz drošu glabāšanu. Dalībvalstīm jāspēj piešķirt arī izņēmumus, tas ir ārkārtīgi svarīgi tādām organizācijām kā ražotāji, uh, kino industrija, balistikas eksperti un tā tālāk un tādēļ dalībvalstīm ir A kategorijai jāspēj piešķirt šie te izņēmumi. Tā kā tur vajadzētu skaidrāku formulējumu par sast, sastajā pantā. Nacionālā aizsardzība un dalībvalsts militārās operācijas uh, un valsts aizsardzība, protams, vispār nav iekļaujama. Tālāk deaktivizācijas standarti. Tie ir ļoti, ļoti tehniskas dabas grozījumi, bet ir jābūt skaidram, ka šaujamierocis var uz, tikt uzskatīts par deaktivizētu tikai tad, ja to pēc tam vairs nav iespējams pārveidot atpakaļ par lietojamu šaujamieroci. Pretējā gadījumā to par deaktivētu nevar uzskatīt. Tātad tam ir jābūt permanenti lietot. Nu, tāda, viņam ir jābūt tādam, ko vairs nav iespējams lietot. Deaktivizācijas regulā, kas uh, tika pieņemta novembrī, ar to radās vesela virkne mm, ieviešanas un īstenošanas problēmu, jo trūka pietiekami skaista, skaidra teksta. Un tādēļ pielikumos mēs esam piedāvājuši uzlabojumus īstenošanas regulēji. Un, ja līdz trialogam dalībvalstis jau būs apstiprinājušas eh, attiecīgās izmaiņas, tad attiecīgi mēs eh, varēsim eh, tās neskatīt, jo dalībvalstis pie tā strādā. Tur ir daudz tehnisku problēmu saistībā ar šo regulu un dažām ir pat bijusi negatīva ietekme uz drošību. Mēs esam nākuši klajā ar jauniem priekšlikumiem par jauno deaktivizācijas standartu pārskatīšanu. Un, ja ir ekvivalenti standarti, tad tie par tādiem ir jāatzīst attiecībā uz A un B kategoriju. Uh, nu, varbūt tās ir viss pretrunīgākās priekšlikuma daļas. Tādēļ mans ieteikums ir, mums ir jārespektē demokrācijas principi un uh, parlamenta deputātiem ir jābūt iespējai balsot par katru šaujamieroču tipu, lai to pievienotu aizliegto sarakstam. Es domāju, ka šeit ir liela vienprātība par to, ka komisijas A7 pants ir uh, darboties nespējīgs. Un tā nav atbilstoša metode, lai izlēmtu, vai kaut kas ir aizliedzams vai nē. Es to tekstu ielikt atpakaļ B7, bet ir daudz priekšlikumu par to, ka vajadzētu pievienot eh, citus, uh, citas lietas vēl A kategorijas sarakstā. Un daži no šiem priekšlikumiem nāk no padomas, un tādēļ mans priekšlikums ir, ka mums par katru no tiem vajadzētu balsot. Pastāv arī lielas bažas eh, daudzās dalībvalstīs par automātisko šaumieroču kategoriju, ša, eh, automātiski šaumieroči, kas ir pārvērsti par pusautomātiskiem. Un bāžas eh, ir par to, ka, ja tie tiks aizliegti šajās valstīs, tad tad eh, tie varētu nonākt melnajā tirgū un eh, varētu padarīt eh, situāciju tikai ļaunāku, nevis to uzlabot. Tādēļ, ja pirmā iespēja, pirmā opcija būtu aizliegt, bet ja mēs nolemjam, ka tie tomēr ir jāpatur, tad ir priekšlikums noteikt konversijas standartus, lai uh, nodrošinātu, ka šī konversija ir, šī pārveide ir notikusi uz visiem laikiem. Padomas priekšlikumā, par ko viņi balso tikai pagājušajā nedēļā, arī ir eh, minēta virkne dažādu A kategoriju šaumieroču balstoties uz to <clears throat> šaušanas jaudu. Uh, Un mums ir vajadzīga ļoti skaidra nostāja no šīs komitejas, eh, lai mēs ar skaidru nostāju dotos uz sarunām ar padomu. Es zinu, ka neesam vēl iesnieguši kompromisus par apsvērumu punktiem, bet tiem faktiski vajadzētu atspoguļot to pašu, par ko mēs vienosimies eh, par pantiem. Nu, tā vajadzētu virzīties priekš, tā kā paldies, ka tagad koncentrējamies uz pantiem un pēc tam uz apsvērumiem, kas atbalsta šos pantus. Paldies uh, referentē, dosim vārdu tagad ēnu referentiem, uh, Anna uh, Mariko Raca Bilt no Tautas partijas. Uh, liels paldies un paldies uh, Vikijai referentei Man tik tiešām ir liels prieks sadarboties ar tevi, Viki, un es domāju, ka mēs varam lielā mērā atbalstīt tavus kompromisus, ko es izstrādājus. Un tāpat arī tā prezentācija, ko sniedz nu pat. Lai ieskicētu kontekstu, uh, bija sākotnējais komisijas priekšlikums, kas nebija proporcionāls un līdzsvarots, un uh, līdz ar parlamentu grozījumiem un līdz ar balsojumu Lība komitejā mēs tagad demonstrējam, ka parlaments iet uh, pareizajā virzienā un uh, mēs eh, panākam tādu mērķiecīgāku tekstu, liekam uzsvaru uz drošības uzlabošanu, cīņā pret terorismu un tāpat laikā neierobežojot cilvēku brīvības vai iespējas eh, piekopt eh, šaušanas sportu, bet bija nepieciešams modernizēt tiesisko regulējumu un ir labi, jā, jūs pieminējāt reģistrāciju, informācijas apmaiņas ar tiesību sargājušām iestādēm un tāpat uh, identificētu ieroču atzīšanu, par uzlabotu izsakojamību, un tāpat arī jūs pieskārāties marķēšanas jautājumam. Tas uh, ir ļoti liels progress, progress solis, tas bija nepieciešams, lai aizpildītu iztrūkstošos elementus. Tāpat laikā līdz ar šiem kompromisiem mēs eh, cenšamies nepalielināt birokrātisku un administratīvo slogu tiem, kuriem ir juridiskas tiesības turēt un izmantot šaujamieročus. Un ir svarīgi arī tas, ka mēs pievienojam šo drošas glabāšanas nosacījumu, kas agrāk nebija. Jā, mēs varētu pieņemt, ka nav kopīga Eiropas sistēma medicīniskiem testiem, jo ir dalībvalsts, kur šīs sistēmas jau ir ļoti labas, tā ka ir jautājums vienkārši, nu, ka tiem, kuriem šī sistēma nav, tad to izveidot, uzlabot, bet nav jāmaina tiem, kam jau tā ir. Tāpat arī piecu gadu termiņš licencei nav nepieciešams to ierobežot, un tāpat arī e-komercija. Nevēlamies radīt problēmas eh, tiem, kas dzīvo lauku reģionos, aizliedzot viņiem vai kaut kā eh, ierobežojot iespējas legāli iegūt eh, šaujamieročus. Un arī tas, ko jūs teicāt, saistībā ar nacionālo aizsardzību, dalību valstīs ir dažādas sistēmas, rezervistiem, brīvprātīgiem aizsardzības spēkiem, un mums ir jārespektē uh, Eh, tas, ka ieročus, teiksim, izmanto apmācībai vai nacionālajai aizsardzībai. Burtiski pāris komentāri no manas puses par eh, autorizāciju un atjaunošanas periodu. 1C punkts, eh, to vajadzētu svītrot, jo tas ir dalības valstu ziņā par to lēmt. Par drošu uzglabāšanu šķiet mums nevajadzētu iekļaut transportu un priekšsēdētājs pavisam ātri nolasīšu to punktu, tā kā es to gribētu redzēt, ka dalībvalsts nodrošina, lai personas, kuru uh, īpašumā ir šājumi ieroči, būtiskas daļas un munīcija, uh, ka tad, kad tas netiek uzraudzīts un kontrolēts, un tad es svītrotu šo daļu, iekļaujot arī transportēšanu, ka tiek nodrošināts uh, drošības uh, apjoms, lai nenotiek nepie, neautorizēta piekļūšana un tā tālāk. Tā tad viens Ds, atvainojos sakrunātāji, man to vajadzēja pateikt jau sākumā. Tālāk uh, punkts 1.2 par dīleriem. Uh, handloading uh, joprojām ir iespējama un uh, izmaiņas, uh, alterations, kā rakstīts angļu tekstā, šāda iespēja arī ir paredzēta un uh, šī teksta pārstīšanas mēģis ir paredzīt, uh, padarīt to skaidrāku, lai nebūtu neskaidrību un uh, tāda nebūtiska izmaiņa, minor alteration, nu, man liekas, ka nevajadzētu tādu terminu šeit iekļaut. Par būtiskām daļām runājot. Man liekas, mums vajadzētu pieturēties pie apvienoto nāciju šaujamieroču protokolu šai ziņā. Un pēdējais punkts - pielikumi. Jūs, eh, Viki, jau minējāt eh, to, ka nevajadzētu aizliegt eh, puses automātiskos ieročus tikai tāpēc, ka tie izskatās, teiksim, izskata pēc, izskata pazīme dēļ. Mums nevajadzētu pievienot A7 kategoriju, jo E, kalibri un diametri regulē to visu Eiropas Savienības līmenī. Man liekas, tas viss ir, nu, tas tikai radīs milzīgu ķēpu. Es e, tik tiešām novērtēju kopā paveikto darbu. Paldies kolēģiem, kas ir snieguši komentārus, atbalstu arī jautājumā par muzejiem un kolekcionāriem. Es domāju, ka tekstam jāpaliek kā, tādam, kāds tas ir. E, un Es eh, ceru, ka mums izdosies kopā izstrādāt ļoti labu tekstu. Paldies! Grazie mille, Anna Marija Horaca Bilde. Per... Paldies, Anna Marija Horaca Bilde. Tagad no sociāldemokrāta grupas. Oļo ringraciāra anch'io. Koferatī kungs, eh, jā, paldies. Es arī gribētu pateikties Vikijai par visu viņas eh, veikto darbu, strādājot pie grozījumiem. Tēma ir ļoti sarežģīta un uh, situācijas dalība valstīs ir eh, diezgan tāds unikāls un rast kopīgo kopsaucēju šādā situācijā nekad nav viegls uzdevums. Mūsu grupa vakar vakarā iesūtīja savas eh, pārdomas referentei un ēnu referentiem. Šobrīd pavisam īsi es gribētu pieskarties dažām metodoloģijas problēmām. Tekstā, ko Vikija mums ir darījusi pieejamu dažos kompromisu grozījumos, ir ierosināts alternatīvas un darba metode, kas sākotnē varēja būt efektīva, Man liekas, mums vajadzētu aplūkot dažādos tekstus un jāraugās, eh, kur tie ir eh, vienādi, un, ja tas nav iespējams tādā gadījumā, tad vajadzētu domāt pār alternatīvu. Tā tad eh, mums jārod ceļš, kā atrisināt šo jautājumu par darba metodi. Un eh, tad, kad pienāks eh, laiks balsot, jā, tad tas būs tāds izlemšanas brīdis, bet eh, šīs alternatīvas nevienmēr ir viegli saprotams. Un es domāju, ka pastāv problēma saistībā ar darba metodoloģiju. Daudzos šajos kompromisos, kā jau referenta teica, pirms uh, notika balsojums, tiek balsots par kaut kādām dzēstām uh, punktu daļām, bet nu tāds nedarbojas. Mēs cenšamies uh, sapludināt savus uh, atzinumus, un ja mēs izslēdzam priekšlikuma daļas, nu tad mums vairs nav jēgas veidot šo, veikt šo sinhronizācijas pasākumu, tad vienkārši paliek tas, kas paliek pāris, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto dokumentu, par ko mēs varētu vienoties, bet, nu, tas vēl nav pieņemts un mums ir jārod iespēja risināt šo situāciju. Un gribu izteikt šo komentāru tagad, jo ir zināmi šķēršļi, kad būs balsošana, kad mūsu darbs tuvosies noslēgumam. Tālāk par kompromisiem. Burtiski pāris tēmas, kurām pieskaršos. Es domāju, ka tās ir tādas sarežģītākas un grūtāk atrisināmas. Pirmkārt, runājot par medicīniskiem testiem un uh, apstiprinājumiem. Es domāju, tas ir izšķiroši svarīgi, lai būtu sākotnējā uh, personas uh, veselības pārbauda. Tad runājot par personu, kuras, kuras īpašumā ir šaujamieroči. Jo jebkurā gadījumā Tātad ir jānovērš situācija, kad šaujamierocis var nonākt uh, tādas personas rokās, kas uh, nav mm, atbilstoši rīcības spējīga, un uh, kāds sportists vai, teiksim, mednieks, no nu, attiecībā uz visām personām ir jānodrošina, ka viņiem ir gan fiziskās, gan garīgās nepieciešamās iezīmes, lai viņi varētu turēt ieroci. Un es atbalstu grozījumu, kur tika izteikts šāds aicinājums, un es gribētu, lai tas tiktu ielikts atpakaļ, nu vai vismaz kaut kāds cits risinājums, ko mēs varētu pieņemt. Otrais komentārs par um, attālināto pārdošanu. Jā, nu mēs varam piekrist eh, šeit domai un um, teksta garam, bet uh, kas pietrūkst? Faktiskā piegāda, tātad šis uh, piegādes moments un fakts ir jāpārliecinās, ka šaujamierocis tiek piegādāts tai personai, kas to pieprasīja. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt situācijā, kad eh, šaujamieroči tiek pārdot tālpārtošanas veidā un izplatās, un nu, mums ir jārisina šī situācija. Tālāk runājot par akustiskajiem uh, ieročiem. Pa šis jautājums jau tika pārunāts iepriekš, un mēs tajā visā vēl iedziļināsimies, bet mums ir jāatrisina arī šis jautājums par eh, rezervistiem un brīvprātīgajiem um, bruņoto spēku dalībniekiem. Un eh, varbūt sastais pants būtu vispiemērotākā vieta. Tad tas eh, saistītos ar rezervistiem, man liekas, tā varētu būt tā vieta, kur to iekļaut. Man liekas, tas vairāk atbilstu šīs problēmas būtībai, varbūt vairāk nekā otrais pants. Tālāk par muzejiem un kolekcionāriem. Muzeji ir uh, publiskas uh, vietas un labi, viņiem ir pienākums uh, kontrolēt, ko un kā viņi eksponē un garantēt, ka tās netiks ļaunprātīgi izmantots. Nacionālais reģistrs dažādām ieroču kategorijām arī tas ir ļoti noderīgi kas mani nepārliecina toties, ir uh, muzeju status, ka tie tiek pielīdzināti automātiski kolekcionāriem. Kolekcionāri ir uh, privātas personas, indivīdi, kuri uh, leģitīmi var izlemt, kā viņi vēlas šaujamieročus kolekcionēt, teiksim, savā mājā, bet viņi nebūtu nedod mums tās pašas garantijas, ka kādas mēs saņemam no muzejiem. Un tāpēc es domāju, ir atbilstoši definēt, kas ir kolekcionāri un kādām ir jābūt viņu raksturiezīmēm. Pat uh, Varbūt ir indivīdi, kas, uh, teiksim, kolekcionē ne tikai šaujamieročus, bet varbūt arī kādus citus, teiksim, mazāk uh, bīstamus priekšmetus. Un visbeidzot par pielikumiem. Ir eh, labi mēģināt definēt eh, dažādus spektrus un alternatīvas, eh, tik jau izteikts idejas, ko vajadzētu iekļaut kompromisu grozījumos. Bet, kur, manuprāt, būtu jāpiestrādā, tās ir kategorijas C definīcijas. Tā ir tēma, kur mēs būtu gatavi tālāk piestrādāt paturot uh, prātā to pašu mērķi, kā mēs esam jau darījuši ar uh, citām sadaļām. Tā tad uh, pie tā visa vēl jāpiestrādā, bet man liekas, ka līdz šim veikto darbu uz priekšu ir virzījusi mm, pareizā motivācija un vēlme salikt visu šīs idejas kopā, un tā tad mēs turpināsim mm, tālāk strādāt pie tām idejām, kas ir nepieciešams eh, darba virzīšanās priekšpaldies, kaut patīkungam, un tagad uh, Alde grupas uh, vārdā dod runātājai Čerancovas kundzei. Paldies uh, Vikijai Fordai par uh, veikto darbu. Pie šī dosie, jāsaka, jautājums ir uh, sarežģīts, bet tas, ko jums ir izdevies izdarīt, uh, jūs esat uh, ņēmus vērā visu paustās bažas, un tas uzrāda, ka jūs ļoti uh, uzmanīgi spējat uzklausīt daudzu pilsoņu paustās bāžas, un es gribētu jūs uh, sveikt un jums pateikties šajā sakarībā. Kā mēs zinām, padome pagājuši nedēļa pieņēma savu vispārīgo pieeju. Priekšlikumam diskusijas nebija īpaši vieglas, un jāsaka, ka rezultāts ir tālu no perfekta. Tagad sniegšu tādu īsu kopsavilkumu no Aldas puses. Kopš uh, komisija nāca klajā novembrī ar priekšlikumu projektu, mēs esam pret jaunām normām, kas nozīmē, ka masu veidā tiktu izņemti šājumi ieroši no civiliem iedzīvotājiem, kuru, kuri juridiski legāli tur šājumi ieročus. Uh, Kā mēs redzam, padoms vispārīgā pieejā vairākums atbalstīja Nīderlandes priekšlikumu, kas uh, uzsver uh, komisijas uh, ierosināto pusautomātisko ieroču aizliekšanu. Šī daļa mums nav šeit pieņemama parlamentā. Uh, gribu pārliecināt jūs, ka kopš uh, padomas vispārīgās pieejas publicēšanas es esmu saņēmusi daudzus ļaunus e-mailus no Čehijas pilsoņiem, uh, kuri ir tagad neskaidrībā par to, kāda būs tālākie soļi attiecībā uz viņu īpašumā esošiem šaujamieročiem. Manuprāt, tas ir mūsu ziņā šeit komitejā panākt, lai nenotiktu šāda kaitīga darbība. Daudz dalībvalsts, ieskaitot Čehijas republiku, gadu gaitā ir radušas tādu labu līdzsvaru starp drošības apsvērumiem un uh, šaujamieroču īpašnieku tiesībām, un es domāju, ka mums nevajadzētu laust šo līdzsvaru gluži pretēji, mums vajadzētu censties piekopt labāko praksi, kāda ir izveidota dalība valstīs. Viki, ir vairākas iespējas ieskicēts jūsu priekšlikumā attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Man ir prieks, ka jūs esat strādājis pie šīm opcijām un ka mums šodien notiek diskusija. Mūsu nostāja par to, ko vajadzētu, ko nevajadzētu aizliegt, tam visam, aizliegt, tam visam vajadzētu būt pilnīgi skaidram. Principā es pozitīvi vērtēju, jūs priekšlikumi ir daudz labi kompromisu tajā, piemēram, tādos jautājumos kā attālinātā pārdošana internetā, definīcijas, dezaktivizācijas procedūras, muzeja un kolekcionāri. Tātad vēlreiz gribu pateikties par veikto darbu un ceru, ka mēs tālāk strādāsim un mums būs diskusijas un varēsim sadarboties šajā jautājumā. Paldies Černancovas kundzei, un tagad uh, goe uh, grupa, man šķiet, neviens nav klāt. No zaļo puses paskaldurā. Paldies priekšsēdātāji, es uh, neizteikšos uh, goes grupas vārdā, bet, nu, es centīšos visam īsi izteikties, jo. Uh, Mēs šobrīd esam, nu, tā teikt, darba procesā pie kompromisa grozījumiem. Paldies Vikijai, es jau pagājušo reizi, un es jau to gribu atkārtot vēlreiz, ka šis ir viss tāds delikātākais dosjē, kāds šī sasaukuma laikā ir mums nācis priekšā. Gribētu tikai vēlreiz atgādināt, ka šī ir ļoti būtiska un smaga tēma Nevajadzētu šeit afišēt eh, tādas eh, ekstrēmas eh, pozīcijas, kas neatbilst realitātei. Eiropas parlamentam nav un šobrīd nekādu priekšlikumu ne no Vikijas Fordas, ne no citu deputātu puses. Principā parlaments nav vēlējies nekādā veidā graut šo līdzsvaru, var aizliegt pusautomātisko uh, ieroču turēšanu. Tātad šāds priekšlikums es nekur neredzu, un es gribētu arī uh, sniegt uh, pārliecību tiem, kas mūs te apludina ar īmēliem, ka jāskatās uh, uz reālo situāciju, nevajag fantazēt. Uh, tas ir pats svarīgākais likumdošanas procesā, un tātad realitāte, kāda tā ir. Bija komisijas uh, priekšlikums kas bija nepietiekams, runājot par definīcijām. Visi to šeit saka, piemēram, aizliegt pusautomātiskos uh, ieročus, uh, tāpēc, ka viņi izskatās vai atgādina automātiskos ieročus. Tātad šāds pamatojums vienkārši ir neiespējams uh, to īstenot, un parlaments ir ķēries klāt pie šī jautājuma un saka, ka tas nav tāds ne nopietns, ne objektīvs kritērijs, un mēģināsim nonākt pie tādiem objektīvākiem kritērijiem. Un gan jau mums arī tas izdosies. Viki, paldies par veikto darbu. Pavisam ātri, jo mums arī būs vēl cits sanāksmes, kur par to runāt, bet nu dažas tādas pamatpiezīmes. Eh, būtībā eh, zaļo grupas eh, izteikumi tika ņemti vērā un integrēti. Mums ir varbūt daži tādi pieslīpējumi, precizējumi. Uh, Eh, skatoties, teiksim, cik liela vienprātība varētu panākt, piemēram, par eh, medicīniskiem testiem, nav, protams, doma prasīt, lai Eiropa definētu šos medicīnisko tekstus. Gluži pretēji, Eiropa var prasīt, lai būtu šādi medicīniskie testi katrā dalībvalstī, un tas ir dalībvalsts tad pienākums to nodrošināt. Un es domāju, ka tas ir uh, kompromiss. Uh, pie kura vajadzētu nonākt. Jā, ir normāli, ka cilvēku turējumā ir šaujamierots, un viņam ir medicīniskais uh, atzinums gan par fizisko, gan par garīgo veselību, tā ka es domāju, ka šeit nevajadzētu būt problēmām. Tālāk eh, šo šaujamieroču uzglabāšana. Es gribētu teikt, ka mēs varētu varbūt precīzāk eh, šeit izteikties. Jā, mēs eh, vēlamies, lai Eh, šaujami ieroči tiktu glabāt, teiksim, vienā vietā, munīcija citā, un tas ir īpašnieka pienākums atbildība. To varbūt varētu vēl detalizētāk izstrādāt. Es saprotu, ka tas ir eh, ļoti tas delikāts temats šaujamieroču īpašniekam, bet varbūt, ka, nu, te varētu rast eh, kaut kādu mm, precizējumu. Tālāk par tālpārdošanu. Ir nepieciešama iedarbīga kontrole, un nevis vienkārši kaut kāda virtuālā kontrole, šajā procesā un ir nepieciešams nodrošināt reālu fizisko kontaktu, lai varētu kontrolēt šo pircēju identitāti un lai varētu verificēt tātad, kurš tad skaidri iegādājas šo šārmierots. Tālāk par datu reģistru. Esmu pārliecināts, ka kompetentajām piestādēm, iestādēm jābūt eh, piekļuvēji eh, informācijai, kā ir ierosinājusi Viki, informācijas apmaiņa Eiropas platformas eh, līmenī. Nu, lai te visu atkal nepārslogot visu šo sistēmu, es domāju, ka ir nepieciešama informācijas apmaiņas platforma, kas būtu pieejama uh, E, dalību valstu kompetentajām iestādēm, es domāju, ka nu, tas varētu būt kaut kas noderīgs. Tālāk muzeja kolekcionāri negrib atkal te izteikties par to, ko jau teica Korferatī kungs. Es e, mm, principā piekrītu viņa teiktajiem. Es domāju, ka vajadzētu nošķirt muzejus, e, kas ir kontrolēts iestādes, publiski vai privāti, un tātad nodalīt tos no privātiem kolekcionāriem. Es domāju, ka būtu noderīgs šāds divu kategoriju nošķīrums, nevis tās salikt vienā, un tālāk par klasifikāciju. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu, šis ir ļoti tehnisks jautājums, tā ka atkal nepārunāšu es šeit detaļās, bet eh, sastā septītā kategorija un B, nu, ir jābūt iespējai rast kaut kādu risinājumu. Nu, jebkurā gadījumā liels paldies, un mēs noteikti turpināsim sadarboties šādā pozitīvā eh, garā.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 Un tas varētu būt patiešām kontraproduktīvi daudzējādā ziņā. Mēs, protams, nevēlamies piedzīvot vēl teroristu uzbrukumus, bet tas var nodarīt kaitējumu, piemēram, runājot par sporta aktivitātēm. Mums jādomā par veselības pārbaudēm. Dalību valstu pārziņā vajadzētu būt arī kaut kādai autonomijai. Mums ir jāsaprot, vai tie būs tādi psiholoģiski, nu, psiholoģiskās veselības um, testi vai arī, piemēram, tiks pārbaudīta neiroloģija vai kas cits, jo mēs bieži vien dzirdam arī nu, tādas uh, uztraucošas ziņas, piemēram, invalīdiem, cilvēkiem, kas pārvietos ratiņkrēslos, nebūs uh, izsniegta atļauja ieroču lietošanai. Un cik bieži tad tiks veiktas veselības pārbaudas? Par otro darba kārtības punktu. Par otro punktu. Es vēlētos piedāvāt atbalstīt Čarāncovas kundzes priekšlikumu. Un, ja runājam par trešo un ceturto punktu, eh, varu eh, nu, arī atbalstīt. Mums ir jāatbalsta sākotnējais teksts un tālāk devītajā punktā, ja runājam par paramilitārām grupām, ir vienošanās par uh, referentes nostāju. Tālāk par pielikumiem. Uh, Otrajā punktā mēs uh, esam gan par B, gan C priekšlikumiem. Tālāk uh, A kategorija, 6A kategorija. Ir ļoti grūti izsakot uh, šādām ieroču sastāvdaļām, un tās nav arī būtiskās sastāvdaļas. Tālāk 6B kategorija. Te mēģina aizliegt tādus ieročus, ko parasti izmanto sporta šaušanā. Es domāju, ka tas nevienam nenodarītu kaitējumu. Mums ir, protams, jāiepazīstas arī ar ekspertu viedokli. Mēs esam pret A7 kategorijas atsevišķiem ieročiem, kas šeit būtu jāsvītro. Un 24 mm kategorijas ieroču iekļaušana B kategorijā mums arī nav paprātam. Es domāju, ka daži no šiem priekšlikumiem pat, eh, patiešām nodara kaitējumu sporta šaušanai Eiropā. Uh, Paldies. Trošīnska kungs ENF vārdā. Um, Trušinski kundze, paldies. Es gribētu izteikties uh, par uh, šo jautājumu. Mēs uh, ieturējām klusumu minūti sēdes sākumā, godinot Orlando gājuši, bojā gājušos, un es gribētu arī paust savas skumjas un arī dusmas par šo jauno teroristu uzbrukumu, kas noticis vakar, un uh, gribētu arī atkal izteikt līdzjūtību ģimenēm un uh, vakar vakarā nogalināto policistu ģimenēm. Tātad viņi gāja uh, bojā islāmistu uzbrukumu rezultātā. Tātad mums ir nepieciešams strādāt pie šī dosie, pie šī jautājuma, izteikšos ļoti īsi. Uh, Gribētu tikai uzdot jautājumu referentei, komitejas priekšsādātājai. Trīs uh, lietas uh, atsaukt uh, mūsu grupas iesniegto uh, grozījumu. Uh, trīs kompromisa uh, grozījumus, bet, lai viss būtu skaidrāks, iesūtīšu visu vēl eh, pa elektronisko eh, eh, pastu. Tur ir runa par kopijām, par akustiskiem ieročiem. Man ir četri grozījumi, kas tika iestrādāti jūsu kompromisa grozījumos, ko es gribētu tagad izņemt ārā no šī, šiem kompromisiem. Un par muzejiem un kolekcionāriem es. Uh, gribētu arī atsaukt 616. Eh, grozījumu, eh, ko iesniedzām, eh, kur ir prasīts, ka, lai kolekcionāri netiktu iekļaut šīs direktīvas jomā un tālāk. Un uh, otrajā daļā priekšsēdētājs uh, pārtrauca. Uh, saka, ka bija neliela tehniska problēma ar tulkojumu. Tātad, vai jūs atsaucat savus grozījumus? tulkojumā ir teikts, ka jūs gribat izņemt savus grozījumus. Nē, es negribu viņus atsaukt, saka runātāja. gribu tos izņemt ārā no kompromisiem. Tātad gribu izņemt tos ārā no kompromisiem. Es uh, uzrakstīšu sarakstu ar visiem grozījumiem, kurus mēs gribam izņemt ārā no jūsu kompromisa priekšlikuma. Vai viss ir skaidrs tagad, saka runātāja Trašnicki kundze? Nu tā tad vienkāršāk izsakoties, mēs uh, sataisīsim sarakstu ar visiem uh, grozījumiem, ko mēs gribam izņemt ārā no jūsu kompromisu grozījumiem. Nu, tas, laikam, būtu vienkāršākais skaidrojums. Paldies! Bene, grazie. Adesso passiamo agli interventi dei deputati. Paldies, tagad dosim vārdu ēnu, individuāliem runātājiem. Desmit kolēģi ir pieteikušies. Mums ir vēl nedaudz laika, bet drīz jau ieradīsies komisāra Jūrova, nu tādēļ ir jārunā lakoniski. Piedāvātu katram pa minūtei, lai Jūrovs kundzei nebūtu jāgaida. Un tad beigās, protams, varēs izteikties arī komisija, bet tagad Hed kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es, eh, protams, eh, saprotu, kas kolēģis ir pamudinājis iesniegt grozījums. Mums noteikti ir eh, jāatrod arī vienprātība par komisijas priekšlikumu. Ir simtiem grozījumu, un, protams, par tiem ir jārunā gana detalizēti. Mums ir jāsaprot arī, kāda sekas varētu būt komisijas priekšlikumam. Es arī pozitīvi vērtēju dažādus priekšlikumus, bet pašreizējais priekšlikums varētu īstenībā arī skārt nepareizo mērķa auditoriju. Šaušanai, sportiskai šaušanai, eh, medībām Zviedrijā ir ļoti senas saknes. Mēs nevēlamies, lai šie cilvēki ciestu tādēļ, ka mēs mēģinājam uh, mēģināsim cīnīties pret uh, tādiem nelegāliem uh, ieroču turētājiem. Ir jābūt ļoti labām, skaidrām normām. Un nevajadzētu tagad nu, nodarīt kaitējumu medniekiem un arī tiem, kas uh, šauj tādos atpūtas nolūkos. Uh, Es ceru, ka komisija arī ieklausīsies vēlētāju interesēs, mūsu interesēs un ceru, ka netiks nodarīts kaitējums tiem, kas, piemēram, dodas medībās. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu paust solidaritāti un līdzītību terorismu upuriem. Mēs eh, pēdējo 40 gadu laikā arī esam no tā cietuši manā valstī. Tādēļ jādomā par uh, labāku likumdošanu šajā jomā un uh, visiem, kam, piemēram, īpašumā ir ierocis Spānijā, nu jāsaka, šī likumdošana būs sarežģīti īstenojama. Jāsaka, nu, ka varbūt šī likumdošana būtu noderīga valstīs, kur nav šādas uh, likumdošanas līdz šim bijis, bet, nu, Spānijā tur atkal tam ir citas sekas, un mums ir arī šī terorisma pieredze. Jāsaka, ka daudz grozījumu, kas tika piedāvāti, ir ļoti labi, bet gribēju jums pateikties par veikto darbu. Jāsaka, ka arī. Uh, Šie kompromisi, kas tika izstrādāti no nu, lielā grozījuma skaita, pierāda to, ka esat strādājuši ļoti produktivitāti. Un, ja mēs runājam par ieroču glabāšanu un ieroču tālu pārdošanu, tas neatbilst Spānijas likumdošanai. Un visu beidzot šajās kompromisos mēs varam redzēt, ka ir ņemts vērā pilsoniskās sabiedrības viedoklis Žuvānkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Arī apsveicu Fordas kundzi. Ļoti labs eh, darbs, eh, jo komisijas priekšlikums bija pilnīgi nelīdzsvarots un darbs ir veikts pie šī teksta, mums ir eh, jānodrošina savu līdzpilsoņu drošību, un tāpat laikā nedrīkstam eh, atkal eh, sodīt, teiksim, sporta šāvējus vai medniekus, tie nav teroristi, teroristi nekad nav nākuši no šādas sporta šāvēju vai mednieku vidas tā, ka nedrīkst radīt tādu situāciju, ka mēs sodam šos medniekus, kas ir ļoti labi uzvedīgi pilsoņi. Par konkrētātiem punktiem. Piecu gadu licences garums, manuprāt, tas nav labs risinājums, jāatgriežas pie jautājuma, tas tikai atkal traucēs medniekiem, bet nekad tas netraucēs un nekavēs teroristus. Tālāk par tālpārdošanu ir jānodrošina šis fiziskais etaps kaut kādā ķēdes posmā. Un Eh, jāaizliedz eh, maksājumu skaidrā naudā pērkot šaujam ieročus, vajadzētu patiecīgas normas paredzēt tekstā. Par marķējumu šaujamieroču būtiskajām daļām, nu atkal jāuzmanās šeit eh, radīt tādu pārlieku regulējumu, kas ir būtiska daļa, protams, eh, tekstā tas ir eh, definēts, bet ir burtiski tas mikroskopiski maza daļiņas, nu tad kāds šo marķējumu izdarīja tālāk. Ceturtais pants - antīkie ieroči, senie ieroči, nu eh, tas ir jāizdala, jo mēs zinām, ka ir terorista uzbrukumi, kas ir veikti izmantojot, pieņemsim, otrā pasaules kara ieročus. Un vēl pēdējais punkts par uzglabāšanu. Arī te jābūt pragmatiskiem mednieki ļoti labi, saprot, kā ir jāglabā šaujamieroči ieročus, eh, it īpaši tā tad eh, noglabājot dažādas sastāvdaļas divās dažādās vietās, un tādā veidā šo ieroču lietošana tiek padarīta droša. Uh, eh, Hala Hau. Hala Aho, kungs, lūdzu. Mm, thank you, Chair, and thanks to Mrs. Paldies, paldies arī Fordas kundzei par šo smago darbu Un jāsaka, ka kompromisi ir visai izdevušies, bet man tomēr ir priekšlikumi. Ja mēs mainām uh, šaujam ieroču kategorijas, varu piekrist uh, referentei, ka ir uh, jāatsakās no A7 kategorijas, bet. Jāsaka, ka nevajadzētu arī šeit gan atteikties no B7. Uh, Un tālāk ir arī par uh, aptverēm un uh, uh tādu ieroču izveidu, tādiem ieročiem, kas ir sajaukums starp šaujam ieroci un lielos kapacitātes aptveri. Jāsaka, ka ir valsts, kur ir daudz ieroču turētāju īpašnieku, un tas pat neietekmē noziedzības rādītājs, un tie, kas iepērka uzņēmē darbības interesēs ieročus, tas viņu dzīvi tikai uh, apgrūtinās tāpat kā arī a, iestādēm, kas izsniedz ieroču nesāšanas atļaujas, tas tikai darbu sarežģīs. Un a, es uzskatu, ka arī šeit daži formulējumi ir saistīti ar pārpratumiem, jo a, mēs te nerunājam par konkrētām ieroču kategorijām. Paldies, jā, man vairs nav laika. Grazie, onorevole Grapini. Grapini, kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt specialist în arme. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu nekāda ieroču speciāliste, eksperte, bet nu, es īstenībā esmu ļoti noraizējusies par to, kas notiek Eiropā un arī visā pasaulē. Jā, nu ar terorismu jau nenodarbojas mednieki, bet mums ir jābūt realistiskiem. Ja nebūs mūsu rīcībā ļoti labu tādu uh, likumu, normu, tad uh, joprojām teroristi turpinās izmantot to savā labā, un arī, piemēram, medību laikā notiek daudz negadījumu ar ieročiem. Katrā ziņā gribēju pateikties uh, referentē. Ir labi, ka ir pieminēta arī šeit ārsta zīme, ārsta pārbaudes. Ir jābūt labai organizācijai, nestoties uz to, no kuras valsts nāk šie pilsoņi. Un ārstu pārbaudēm, veselības pārbaudēm ir jābūt harmonizētām, lai cilvēki nevarētu, piemēram, doties uz kādu citu valsti, kur šīs pārbaudas varbūt nav tik stingras, un tad izmantot to savā labā. Un tālāk eh, šaujamieroči nu, eh, cilvēkiem, kas ir vecāki par 80 gadiem, nu, tam es nevaru piekrist, pat ja mēs te runājam par kaismīgiem eh, medniekiem. Tālāk vēl viens jautājums, kas tad būs atbildīgs par ieroču glabāšanu? Mums vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka tā, par to vienmēr ir atbildīgs ieroču īpašnieks. Paldies! Paldies! Poģikovat paņīs pravodaice za jej. Enalaus kundze, gribēju pateikties referentei par šo e, izvēlēto pieeju. Esmu pārliecināta, ka kompromisa vainagosies panākumiem. Es domāju, ka patiešām ir uh, pamatoti uh, labi kontrolēt ieročus, lai arī vērstos pret tirzniecību melnajā tirgū. Gribēju pateikties kolēģiem par sadarbību un uh, ēnu referenti darbojās kā viena saliedēta komanda. Un ir jāsaka, ka kaut kas ir jādara. Ir, jāizpilda šie pastāvošie caurumi likumdošanā un mums ir arī jāņem vērā tās pilsoņu bāžas, ko izjūtam dalību valstīs. Es gribētu runāt par vairākām kategorijām. A6 kategorija un tālāk arī šie tirgotāji un uh, mākleri, brokeri. Jābūt patiešām atbilstīgām normām un ja darījums tiek veikts ar uh, skaidrs naudas norēķiniem, arī tas ir attiecīgi jāatrunā. Ir dalība valsts, kurās ir jau laba likumdošana, un tās nevajadzētu pārāk noslogot nevajadzīgi. Paldies, un paldies visiem par labo sadarbību. Jakonsaari kundze. Niihin runsaisiin kiitoksiin, jota... Paldies. Gribēju pateikties referentei, tāpat kā daudzi citi. Mēs patiešām varam saprast, cik sarežģīta ir lēmuma pieņemšanas procedūra Eiropas Savienībā, tad, kad mums ir jāpanāk vienprātība starp komisiju, parlamentu un padomi. Mēs dalību valstu paustās raizes esam ņemuši vērā. Uh, un mēs nedrīkstētu iejaukties dalību valstu aizsaimniecības politikā. Mēs Eiropu nedrīkstam padarīt ar tādu, par tādu kontinentu, kur vienā brīdī gan skolotājiem, gan skolniekiem būs ieroči, un tad viņi apšaudīsies savā starpā. Paldies! Paldies! Karats kundze. Jā, Fafasi. Karas kungs, paldies, ko priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka īstenībā nu, šis kalpo par tādu hreistomātisku piemēru, ko mēs darām, kā mēs rīkojamies ar tādiem uh, kutelīgiem jautājumiem. Mēs neļa, neļaujam vaļu emocijām, mēs uh, vēlamies tādas lietušķas diskusijas, izstrādājot savus priekšlikumus. Uh, Protams, par to jāpasakās daļai mūsu referentei, ēnu referentiem. Gribēju par to visiem, protams, arī teikt lielu paldies, ņemot vērā arī šo diskusiju jūtīgu raksturu. Es gribētu šeit runāt par, gribēju tikai no arī pieminēt koferātī kunga. Uh, piezīmes, un mums ir jāsaka, ka ar mūsu priekšlikumu, komisijas priekšlikums, nu, vairs nav aktuāls, un tas arī ir labi. Ar šī priekšlikuma palīdzību mēs pierādām, ka nevēlamies par noziedzniekiem padarīt likumīgus uh, ieroču īpašniekus. Mēs ņemam vērā gūto pieredzi, piedzīvotās problēmas un šis, šī direktīva arī nav domāta kā reakcija uz teroristu atentātiem. Mēs vienkārši mēģinām atrisināt pastāvošās problēmas. Un ir ļoti labi, ka tika pieņemta arī mani grozījumi par tradicionālajiem ieročiem, veselības pārbaudēm un arī uh, atļaujas uh, darbības ilgumu. Paldies, tagad Mēcols kundze. Paldies. Uh, Es arī gribēju pateikties kolēģiem, ēnu referentiem, referentē pašai, un es gribētu teikt, ka vajadzētu būt ļoti stingrām šaujam ieroču kontrolēm, es sevišķi ņemot vērā šo globālo terorisma raksturu, bet kolekcionāri, entuziasti, muzeji, tas viss nav jāmet vienā katlā, tādēļ 11 kompromisa grozījumā teiktās domas es atbalstu, tālāk par veselības pārbaudēm runājot atbalstu piedāvāto formulējumu, arī pirmo papildinājumu, jo tādā veidā būs garantēta nepieciešamā drošība, bet dalību valstīm būs pietiekama augstelastības līmeni. Tālāk, ja mēs runājam par būtiskajām sastāvdaļām, par šo definīciju, nu parūpēsimies, lai šis saraksts būtu tehniski ļoti precīzs un lai šīs sastāvdaļas pat tiešām būtu būtisks saskaņā ar starptautiski atzītu praksi tādu, tādu kā ANO protokols. Un e, šeit tiek vairāk pat runāts par šaujamieroci kā tādu, nevis tā īpašnieku. Daudzi no piedāvātiem pasākumiem, diemžēl, nelabvēlīgi ietekmēs likumu paklausīgu īpašnieku dzīvi. Paldies! Paldies tagad Obermaira kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt, ka diemžēl mums vajadzēja izskatīt komisijas priekšlikumu, kur vispār bija nu, tāda aplama pieeja izvēlēta, ka uh, varētu cīnīties pret terorismu, ņemot vērā to, uh, ņemot uh, tā tad vērā to, ka daudziem medniekiem, entuziastiem, sportistiem ir ieroči. Un jāsaka, ka piemēram par 200 eiro bijušajā Dienvidslāvijā var ļoti viegli nopirkt ieroci. Uh, Jāsaka, ka ir dalība valstis, kur ir ļoti laba likumdošana šajā jomā. Mums tad vajadzētu vienkārši apmainīties ar paraugu praksi, nevajag tur uzspiest par uh, katru cenu jaunus likumus. Un Austrijā ir arī ļoti laba likumdošana par to, kā šie brokeri var uh, tirgot ieročus un Jāsaka, ka ieročus pārveidot var tikai certificēti speciālisti, nevis kāds pagrīdē. Tādēļ jāsaka, ka mums ir jāizvairās no jebkuras birokratizācijas, pārpildus birokratā, pa, papildus birokratizācijas un m, arī nevajadzētu par noziedzniekiem padarīt godīgus ieroču īpašniekus. Mums, protams, arī jāpaturprātā pašaizsardzības nolūka, kādos daudz cilvēku mājās tur ieročus, un ir jāievēro arī demokrātiskās izvēles iespējas. Šaltis kungs lūdzu. Hvala za besedo. Torej tudi Paldies. za trud pri iskanje eh, kompromisov. Seveda predlog komisije, kot je bil eh, podan, eh, ne bi bil sred. Eh, paldies priekšsādātāji. Komisijas priekšlikums savā sākotnējā formā ir vērsts uz cīņu pret terorismu, bet man ir tāds iespējas, ka šis sākotnējais priekšlikums nebija īpaši veiksmīgs. Dalību valstīm ir dažādas pieejas attiecībā uz šaujamieročiem, un tāpēc ir grūti pieņemt regulējumu, kas paredz harmonizāciju un, lai efektīvi tas darbotos visur, es nāku no Slovēnijas kur tiesiskais regulējums attiecībā uz šaujam ieročiem ir izcili labs. Un tāpēc mēs negribētu savu sistēmu mainīt uz sliktāku sistēmu. Šī iemesla pēc uzskatu, ka meklējot kompromisu, jāņem vērā labā praksa, kāda jau pastāv dalība valstīs. Tā ka es piekrītu mūsu kolēģiem, kuri saka, ka nedrīkst kaut kādā veidā sodīt tos cilvēkus, kuri legāli tur šaujamieročus, kas ir, teiksim, mednieki, kolekcionāri un tā tālāk. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mūsu rīcībā vairs nav daudz laika. Tādēļ uh, gribēju pateikties uh, referentei un visu ēnu ēnu referentiem par šo produktīvo darbu. Jāsaka, ka jā, ir daudz dažādu priekšrakstu un dalību valstīs, 28 dalību valstīs joprojām ir atšķirīga likumdošana, kas noteikti ir jāharmonizē. Un uh, ir iespējams to paveikt tikai kopīgi visiem meklējot šo kompromisu ceļu, tikai tādā veidā mēs Eiropā varam kaut ko panākt. Gribēju šeit uh, runāt par diviem grozījumiem. Es visumā esmu ļoti pateicīgs, ka daudzi no maniem iesniegtajiem grozījumiem ir ies integrēti kompromisos, bet tagad 525. grozījums par ieroču nesāšanas atļaus izsniegšanu. Mums ir jādomā par uh, iemesliem, kādēļ šīs atļaus tiek izsniegtas, nevis tā, ka dalība valstis dara uh, visu, ko vēlas. Tā tad ir jādomā par mērķiecīgumu un uh, patiesu pamatojumu šādas atļaujas izsniegšanai, nevis atļauju izsniedz un tad tikai domā, ko darīt tālāk. Uh, tālāk pusautomātiskie ieroči, tā tad. Uh, pusautomātiski ieroči, kas tiek izmantoti civilām vajadzībām un atgādina automātiskos ieročus. Šis vārds resembles man šķiet nedaudz kūtelīgs, bet varbūt, ka varētu vēl tehniski šeit noskaidrot, kā tas izklausītos vislabāk un uh, katrā ziņā liels paldies par šīm diskusijām. Paldies Švāba kungam. Tagad Pie mums ir ieradies arī padomas pārstāvis un uh, labprāt dotu vārdu arī referentei, bet pirms tam, nu, varbūt divas minūtes maksimāli padomas pārstāvim. Floor, all, think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jums ir uh, notiek tādas pašas diskusijas kā mums pagājušā nedēļā padomes laikā prezidentūra ir panākusi uh, Uh, līdzsvarotu nostāju par šo te šām um, ieroču direktīvu. Mēs gribam stingrāks noteikums ES līmenī. Un daži piemēri, pavisam īsi. Piemēram, marķēšanas noteikumi jaunus mēs piedāvājam ne tikai pašu ieroču, bet visu būtisko daļu marķēšanu, lai uzlabotu izsekojamību. Eh, normas, ļoti skaidrs normas par informācijas apmaiņu par eh, šaujamieročiem starp eh, dalību valstīm, kolekcionāru iekļaušana un viņu pakļaušana stingriem drošības nosacījumiem bīstam, eh, bīstamu eh, automātiskošām ieroču pilnīga aizliekšana, eh, uzglabāšanas normas un akustiskie ieroči. Tātad mēs uzskatām, ka ja parlaments pieņems drīz savu nostāju, mēs varēsim ātri sākt trialogu, un tas varētu notikt jau Slovākijas prezidentūras sākumā. Paldies, un tālāk došu vārdu referentei galvārdam. Fords kundz, lūdzu. Paldies, paldies par komentāriem un par uh, jūsu ieguldīto darbu. Vēlos atgriezties pie dažiem punktiem un pakomentēt tos. Vispirms par muzeju un kolekcionāru jautājumu. Man liekas, ir ļoti grūti uh, noteiktās organizācijās pateikt, jūs esat muzejs un jūs esat kolekcionārs, jo ir noteikti kaut kādas organizācijas, kas ir kaut kur pa vidu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tie, kas ir privāti kolekcionāri, arī tik tiktu pakļauti noteiktam regulējumam, lai viņiem būtu pienākums nodrošināt drošu glabāšanu un uh, viņiem jāspēj pierādīt, ka viņi tiešām kolekcionē eh, kolekcionēšanas pēc vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem nolūkiem, un ka tas nekādā gadījumā neapdraud sabiedrisko drošību. Tā kā tas viss ir iekļauts kompromisā. Viss kompromisā ir. Par medicīniskajām pārbaudēm. Es esmu uzklausījusi daudzus cilvēkus kas ir uh, cilvēki ar kaut, kādiem, ar kaut kādu invaliditāti. Viņi man atgādināja, ka ir pirmkārt eh, akustiskā šaušana priekš tiem, kam ir uh, eh, rēdzes traucējumi, ka ir paralimpiskās spēles, kurās ir iekļauts šaušanas disciplīnas. Tā kā drošā veidā šo sportu var piekopt un tādēļ uh, E, viņi ir uztraukti zināmā mērā par to, ko mēs šeit cenšamies pateikt par medicīniskajām pārbaudēm. Protams, katrai valstī ir jābūt izveidotāja sistēmai, jo neviens, e, kas rāda bīstamību sabiedrībai, nedrīkstētu saņemt ieroču glabāšanas un lietošanas atļauju. Tātad viņiem nedrīkstētu e, piešķirt ieroču atļauju. Bet te nav runa par to, tu esi invalīds, tu neesi. Uh, tas ir viss daudz niansētāk, tāpēc katrai dalībvalstī ir jāizstrādā savs process, un mums ir jābūt šeit ļoti skaidriem, nepārprotamiem, sūtot šo vēstījumu pilsoņiem. Runājot par munīciju, mani grozījumi ir vērst uz to, lai skaidri pateikt, ka mums nevajadzētu uzkrāt nevajadzīgu munīciju Un ja kāds uzpērk, piemēram, liels daudzumus eh, munīcijas un e, jāraugās, eh, lai cilvēks varētu iegādāties tikai tādu munīciju, e, kāda ir saskaņā ar to ieroci, kas, par kuru viņam ir atļauja, lai ne, netikt pirks kaut kas pilnīgi cits. Tālāk pusautomātiskie ieroči un to pārveid te, tātad pārveidotie tie, kas ir pārveidoti no automātiskajiem. Nu, te ir runa par drošību un par uh, um, atļaus izsniegšanu dalībvalsts līmenī. Uh, pašreizējā padomas nostāja iznāk, ka šiem ieročiem nevar ierasties citā valstī, piedalīties sacensībās un tā tālāk. Tā kā te vajadzētu uh, uh, ieviest skaidrību, balsot par katru šo te atsevišķu aspektu atsevišķi, redzēt, kāda ir nostāja, un pēc tam trialogā vienoties tiešām par uh, tādu formulējumu, kas uh, kalpo mūsu galvenajam mērķim. Paldies! Mums bija tāda tiešām ļoti plaša diskusija par šo jautājumu. 13. jūlijā un 14. jūlijā mēs ieraudzīsim nākamo uh, versiju, un 14. būs arī balsojums. Tā kā tas tāds ļoti svarīgs datums. Um, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, mēs atsākam darbu. Viedokļu apmaiņu. ar komisāri Vēru Jurovu. Komisārs kundze laipni sveicināta. Es apvienotajā karalistē runāja ar politiski ļoti aktīvu uh, politiķi un uh, jautāja, viņš man jautāja, kādēļ es te ierodos uh, uz Briseli, un es saku, nu jā, nu, uh, mēs galu galā kontrolējam, ko dara komisija, un liekam viņiem atskaitīties. Un viņš man sacīja, vai es nemaz nezināju, ka demokrātiski ievēlēs parlaments prasa atskaites no komisijas. Uh, Nu, un ņemot vērā šo te demokrātisko atskaitīšanās pienākumu, kas ir ļoti karsts uh, diskusija jautājums Eiropā šobrīd, um, nu, tas viss liecina par to, cik tas viss ir svarīgi. Tādēļ paldies, ka esat ieradusies un esat gatavi atbildēt uz parlamenta deputātu jautājumiem. Komisārs kundze uzstāsies man 20 minūtes. Un tad atbildēsim uz jautājumiem. Varēsiet uzdot jautājumus, sāk, varat sākt pieteikties. Sāksim droši vien ar koordinātoriem. Jūros kundze lūdzu, jūs esat atbildīgi par patērētāju tiesībām. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi, paldies par šo iespēju apspriest uh, patērētāju politikas. Uh, dokuments ar jums, mums ir virkni svarīgu uh, priekšlikumus galda un notiek uh, gatavošanās, lai veidotu uh, patērētāju likumdošanu uh, nākotnē. Un tādēļ es īsumā iepazīstināšu jums ar uh, tiem tiesību aktiem, ko komisija ir izstrādājusi un nākotnes plāniem. Eiropas uh, patērētāju un mārketinga likumdošana tiek attīstīta un izstrādāta jau vairākus gadus. Tās ir uh, patērētāju tiesību direktīva, eh, komplekso ceļojumu direktīva, digitālo līgumu eh, priekšlikums um, un visas, eh, visi šie tiesību akti vērsti uz Eiropas Savienības patērētāja aizsardzības likumu modernizāciju un pielāgošanu digitālajai ērai. Um, Un eh, jāsaka, ka eh, esošajā kī kaut kādas daļas ir eh, bijušas pieejamas un darbojās jau diezgan ilgi, mārketinga likumdošanas direktīvas un tā Tā, eh, tālāk, tā kā refit eh, ietvaros mums vajadzēja pārskatīt esošo likumdošanu. Mēs eh, negribējām nekādā veidā atteikties no esošās likumdošanas vai arī uzlikt lielāku administratīvo slogu uzņēmējiem. Mēs gribējām izvērtēt, kas labi darbojas, kas ir jāmodernizē. Uh, un e, um, tās var iekļaut e, noteikumu vienkāršošanu e, vai atteikšanos no tādiem, kas vairs nav nepieciešami, vai arī pārklājas vairākos instrumentos. Bet šī te retrospektīvā izvērtēšana par to, cik efektīvi likumdošana darbojas, mm, galvenais nolūks bija uh, iespējamos modernizācijas veidus atrast. Un mēs īpaši ieskatījāmies patērētāju eh, jautājumos un kolaboratīvajā ekonomikā. Eh, izskatījām, eh, cik, kādas ir prasības pret informāciju un centāmies uzlabot komunikāciju ar mm, patērētājiem, nodrošinot stingrāku un labāku aizsardzību patērētājiem pirms viņi noslēdz noteiktu uh, līgumu un lai pasargātu viņus uh, no um, tādas negodīgas uh, tirgotāju prakses. Un sabiedriskās konsultācijas eh, sākās 12. maijā, eh, ilgs līdz, 12, eh, ilgs līdz septembrim, un tādēļ es aicinu jūs par to informēt savus vēlētājus. Un mēs esam izveidojuši arī interesēto pušu konsultāciju grupu. Tur ir iekļautas svarīgākās NVO, kuras varēs šeit apspriest šo uh, piemērotības uh, pārbaudu. Piemērotības pārbaudu ir fitness check. Uh, būs galvenais temats patērētāju samitā, kas notiks oktobrī, un te, tik, tur tiks runāts par to, vai mūsu likumdošana tās atšķirīgiem elementiem kalpo galvenajiem nolūkiem un mērķiem, un es gaidu aktīvu dalību samitā. Uh, Un runājot par digitālo uh, līgumu priekšlikumu, mēs veicam attiecīgu analītisko darbu, kas ir saistīts ar uh, patērētāju pārdošanas un garantiju direktīvu. Un mēs gaidām, ka rezultāti parādīsies jūlijā, un tad es, protams, jūs par to informēšu. Uh, varētu būt svarīgi uh, atbildēt uz jūsu paustajām un citu iemesētā pušu bažām. Uh, ka nav vienādi aizsargāts patērētāja tiesības tiešsaistē un, teiksim, internetā un ārpus interneta. Un tieši tādēļ mēs, kā jau norādīts mūsu paziņojumā, diskutēt likumdošanas normu saskaņošanu pārdošanai, gan tiešai pārdošanai, gan pārdošanai internetā un tas varētu būt īpaši svarīgi, ņemot vērā šodienas daudzkanālu uh, pārdošanas uh, metodes gan internetā, gan tieši pārdošanā. Un šajā kontekstā es vēlētos uzsvērt, ka parlaments ir sācis uh, paralēli strādāt pie abiem priekšlikumiem. Viens ir saistīts ar digitālo kontentu, otrs ar uh, taustāmām precēm, materiālām precēm. Uh, Un galu galā tas viss vainagosies ar noteiktu rezultātu, veidojot kopējo digitālo tirgu. Un tādēļ es esmu pateicīga par priekšlikumiem no jūsu komitejas un jūrī komitejas. Vakar piedalījos uzklausīšanā. Tas, ka nebija šeit, bet viens stāv augstāk un daudz jautājumu par šo. Uh, offline un online tirzniecību, par digitālo tirzniecību un tā tālāk. Šie priekšlikumi e, veido noteikti līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību un no vienas puses un tirgotāju interesēm, jo ir nepieciešamas abas puses nodrošināt, lai e-komercija varētu uzplaukt. Un tas ir jādara m, mm, ar tādu precīzi mērķētu harmonizāciju, kā mēs to piedāvājam. Kādēļ es uzskatu, ka ir svarīgi ievērot patērētāju aizsardzības augstākajā līmenī. Piemēram, samazinot pienākumu nodrošināt pierādījumus un šo te periodu pagarināt no sešiem līdz diviem mēnešiem. Tas ir tādēļ, ka ir jāņem vērā MVU mm, darba prakse. Ir ļoti svarīgi apvienot eh, un harmonizēt visu likumdošanu Eiropā, eh, bet to nevar darīt mehānismi, mehāniski. Eh, mūsu jaunie priekšlikumi tādā harmonizētā veidā cenšas aizsargāt Eiropas patērētāju un es vēlētos, lai jūs saprastu šo te pieeju, kas vislabāk kalpo vienotā uh, digitālā tirgus uh, idejai. 25. maijā komisija pieņēma e-komercijas pakotni, un es esmu priecīgi, ka tā ietver uh, pārstrādāt patērētāju aizsardzības sadarbības regulu un uh, īstenošanas rīku Eiropas vienotajā tirgū. Uh, un uh, tikai vislabākās normas patērētājiem un uzņēmējiem paliek e, uz papīra, uh, ja uh, netiek īstenots. Un galvenokārt priekšlikums vēršas pret visizplatītākajiem pārkāpumiem uh, ES līmenī un uh, vēršas pret pārobežu nelikumīgu praksi, piemēram, uh, internet krāpšanas schēmām, eh, lai varētu palīdzēt izsekot eh, šos pārkāpumus un apturēt. Patērētāju asociācijas un Eiropas patērētāju centru un arī tirniecības asociācijas arī spēlēs formālu lomu, lai varētu eh, norādīt uh, komisijai eh, uz nelikumīgām praksēm. Es eh, sirsnīgi aicinu izvēlē, izvēlēties eh, referentu šim par šo tēmu, un mani dienesti ir gatavi līdzdarboties šajā līdzlikumdošanas procesā. E, ir izskanējuši arī aicinājumi stingrāk vērsties pret e, negodīgu komercprāksi. E, Un 25. māja pakotnē mēs esam prezentējuši uh, aktualizētas vadlīnijas par šīs direktīvas piemērošanu. Tā noskaidro, kā labāk intensificēt sadarbības ar komisijas dienestiem, kā piemērot uh, praksi, direktīvas praksi uh, sakojot jaunākajām attīstības eh, tendencēm, izmantojot arī sociālo tīklu platformas. Un šīs vadlīnijas konkrēti vēršas eh, pie problēmu risināšanas ar komerc elementiem, kas bieži ir sajauktas ar lietotāju radīt tās radīto saturu sociālā, uh, sociālajos mēdījos, kas nevienmēr ir domāti mārketinga nolūkiem. Uh, kas ir saistītas ar slēpto mārketingu, piemēram, ar šo te viltus patikšanas pogas spiešanu. Tāpat gribētu teikt dažus vārdus par šo sadarbības ekonomiku, un man ir prieks, ka esmu atgādinājusi dalību valstīm, ka jānodrošina aizsardzība pret uh, negodīgu komerci praksi šajā ļoti ātri attīstošajā sektorā. Un visbeidzot, produktu drošība uh, paliek augstu manā darba kārtībā. Es uh, sekoju eh, progresa trūkumam produktu drošības direktīvai padoms līmenī un es aicinu jūs izmantot jūsu politiskos kontaktus dalību valstīs, lai palīdzētu atrisināt šo um, strupceļu. Mums nepieciešams uh, uzlabot Eiropas Savienības produktu drošības noteikumus. Mēs turpināsim uzlabot RAPEX, uh, agrīnās brīdināšanas sistēmu, bīstamiem produktiem. Uh, komisija arī aicina iesaistītās puses pielāgot tirgus uzraudzību jaunajiem tirgus apstākļiem, un esam saņēmuši arī pozitīvu atbildi. 2015. gadā 62% eh, paziņoto bīstamo produktu Eiropas Savienības sagrīnās brīdināšanas sistēmā nāca no Ķīnas, un es nākamnedēļ došos uz Ķīnu, lai tālāk eh, stiprinātu sadarbību ar Ķīnas varas iestādēm produktu drošības jomā. Daļēji mēs eh, man braukuma, izbraukuma laikā mm, darbosimies trīspusējā patērētāja produktu drošības samitā, sadarbosimies ar amerikāņu un ķīniešu pusi. Mēs tātad pārnāsim šos izaicinājumus, tāpat arī par online režīmā pārdotiem produktiem. Cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie kolēģi, es ceru, ka mums būs interesanta diskusija un es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus par šiem un jebkādiem citiem ar patērētāju aizsardzību saistītiem jautājumiem. Paldies! I'm going to go through each of the um, Paldies. Dosim vārdu koordinatoriem un vicepriekšnādātājiem, un pēc tam uzklausīsim jautājumus no citiem. Andrēs Švābs, Tautas partija. Paldies, ka iepazīstināt mūs ar dažādiem priekšlikumiem un ar, arī ar jūsu paredzētajiem darbiem. Un jāsaka, ka RIFIT vajadzētu būt vienam no prioritārajiem uzdevumiem jo mums ir arī, protams, eh, jādomā gan par digitālajiem, gan analogajiem priekšlikumiem un pakalpojumiem. Un tādēļ mums pēc iespējas ātrāk ir eh, jāsaņem priekšlikums par refit. Un, eh, nu, ir liels prieks, ka jūs esat apņēmušies to drīzumā izstrādāt. Tā vismaz jūs mums teicāt. Tālāk runājot par uh, maksāt nespējas tiesībām, protams, tas Eiropas vienotajam tirgum ir ļoti būtiski, jo mēs uh, konstatējām, ka vērtspapīrošana daudzās dalībvalstīs nozīmē problēmu un uh, tādēļ. Uh, Vajadzētu arī vairāk domāt par kreditēšanu, par eh, šiem galvotājiem, galvošanas harmonizāciju, jo bieži vien šādi pakalpojumi patiešām norisinās pārobežu tirgos un MVU tādēļ cieš, jo bankas nevisai labprāt piešķir kredītus, jo arī nav pārliecinātas, eh, kā galvošanas eh, ka galvotāji pietiekami stipri vai pēc tam šīs, šie kredīti tiks saņemt atpakaļ un tieši tādēļ maksāt nespējas tiesības Eiropā ir ļoti svarīgas. Gribēju dzirdēt varbūt vēl pāris vārdus par to. Paldies! Evelīna Gephardt. Uh, Evelīna Gephardt. Paldies. Sārin, vielen dank. Uh, paldies, komisārs kundze. Liels paldies par šiem paskaidrojumiem bet jāsaka, ka esmu joprojām nedaudz apjukusi. Protams, ir ļoti labi, ka šis refit ir uh, realizējies, labi, ka mēs pārskatām šo likumdošanu, ir jābūt saskaņotībai Eiropas likumdošanā, tur divu domu nav un ir jāvienkāršo, kur tas vien ir nepieciešams, eh, vienlaicīgi saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni bet es īsti nesaprotu, kādēļ Eiropas komisija rīkojas tieši šādā manierē, jo tā īstenībā panāk tieši pretējo efektu. Mums ir daudz uh, atšķirīgu priekšlikumu par analogo un digitālo. Tālāk arī šie tiešsaistes pakalpojumi un offline pakalpojumi, vai jūs iepērkaties internetā vai uh, veikalā un uh, arī lietu internets, nu tad galu galā uzņēmumu beigās pat nezinu, kurš likumdošanas akts attiecas uz viņiem. Mēs šeit runājam par lielu nesaskaņotības risku. Jūs arī lūdzāt parlamentu Uh, šos likumdošanas priekšlikumus aplūkot kā pakotni. Nu jā, tādi ir mūsu nodomi, bet es īsti tad vairs nesaprotu, nu galīgi nesaprotu jūsu rīcības iemeslus. Un vēl kāds jautājums. Iepazīstoties ar šiem priekšlikumiem, it sevišķi par digitālo saturu, uh, Ja mēs runājam par patērētāju aizsardzību, tas ir eh, liekams eh, blakus labai eh, datu aizsardzībai. Bet jāsaka, ja mēs runājam par digitālo uh, saturu, nu, šeit ir milzīgas nepilnības likumdošanā. 3.1. pantā tiek runāts par papildus datiem. Nu, kas tad ir tie par datiem, par ko mēs te vispār runājam? Mums ir e, patiešām daudz e, jākonkretizē, jāpa, jāprecizē, ir vēl jādiskutē. Un visu beidzot, mans pēdējais jautājums. Rifit, nu jā, ļoti labi un jauki, bet kādas priekšlikumus jūs gatavojat tagad e, otrai 2016. gada pusē? Mēs patiešām gribētu to zināt, lai. Uh, saprastu, nu, uz ko vispār ielaisties tuvākajā mūsu parlamentārā darba uh, semestrī. Dan Dalton. Um, Dalton kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, komisārs kundze. Jā, brīdī gan jūs, ka man pēc brīža jādodas prom, jo man ir jāsatiek apmeklētāja grupa. Uh, te ir uh, grupa britu vēlētāji, kas nav izlēmuši, kā vēl balsot referendumā. Tātad man ir trīs komentāri. Uh, Pirmkārt, šī uh, kopīgā ekonomika, mm, dalīšanās ekonomika. Uh, komisija pirms pāris nedēļām norādīja, ka uh, šāda firma aizliekšana, sharing economy firms, varētu būt uh, tikai tāds pēdējās rīcības uh, līdzeklis, pieņemsim, Uber aizliekšana. Tā ka mans pirmais jautājums ir, kā tad komisija reaģēs uz uh, šādu jūsu vadlīniju izteikumu un ko jūs uzskatat eh, kā pēdējo eh, rīcības līdzekli, tātad ko dalībvalsts var darīt, lai aizliegt šādas eh, firmas. Par digitālajiem kontraktiem mani te nedaudz satrauc tas, ka digitālajā ērā ir mm, ļoti spēcīgi patērētāji un uh, Te ir priekšlikumi, kas, manuprāt, var graut Eiropas uh, konkurēt spēju un uh, neļaujot patērētiem piekļūt brīvām, brīvām aplikācijām. Tad, tad, uh, kā tad būs ar šiem līgumiem? Vai uh, problēma ir tāda, ka pietiekami daudz cilvēki neizmanto Facebook, jo viņi nevēlas savus datus vienkārši atdot pa brīvi, jo Facebooks, man liekas, ir diezgan uh, populārs Eiropiešu vidū. Tā ka, nu, man interesēta dzirdēt, ko jūs domājat, un uh, tālāk par tīri atkal laika grafika, kāpēc digitālie priekšlikumi nāk pirms rīfit un tāpat arī pirms patērētāju tiesību direktīvas, jo šie pārskati tuvojas. Un ja mēs eh, raugamies uz labāku regulējumu, tad šos pārskats vajadzētu veikt vispirms un pēc tam nākt klajā ar priekšlikumi, tie, priekšlikumiem. Tīta Šānsava. Thank you, madam. Eh, vārds nākošai runātājai Černacovas kundzei. Paldies eh, komisārei. Uh, Paldies, ka esat klāt un dalījāties eh, komentāros par savu darbu. Man prieks, ka jūs strādājat pie digitālās eh, darba kārtības. Un eh, es ceru, ka jums izdosies panākt rezultāts digitālās darba kārtības jomā, jo vakar, nu, tas jau būs par vēlu. Man ir trīs jautājumi vai komentāri. Pirmkārt, gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem par RIFIT. Uh, Es domāju, ka mums ir jāvirzas uz priekšu tiešām ātri, tā lai mēs varētu arī panākt rezultātu pēc iespējas ātrāk eh, digitālajā jomā. Otrs komentārs vai jautājums par patērētāja aizsardzības regulējumu, ko jūs minējāt. Gribētu zināt, kā jūs eh, paredzat to visu praksē, jo jā, no vienas puses mēs visi zinām, ka resursu taupīšana un koordinētāka darbība. Uh, patērētāju aizsardzībā. Tas viss, protams, ir labi, bet eh, rodas jautājums, cik ilgi patērētājiem būs jāgaida, eh, līdz būs kaut kāda rezultāta no šiem Eiropas līmeņa mehānismiem, un mums jāizvairās no pārāk eh, tāda smaga apgrūtinoša procesa. Un mans pēdējais komentārs par platformām. Man bija prieks redzēt šo platformu paziņojumu un arī lasot starp rindiņām saprast, ka e-komercijas direktīvas eh, saturs netiks mainīts, bet tāpat laikā es dzirdu eh, tādas runas no komisijas puses, eh, baumas, ka ir doma regulēt biznes to biznes šo sadarbības formu, kontraktuālās tiesības. Es pieņemu, ka tas ir ne tikai jūsu darbības lauciņš, bet iesaistīt arī citu komisāri. Es gribētu dzirdēt no jums vai nu apstiprinājumu vai noliegumu šādām baumām. Džulija Reida. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka parlaments diezgan skaidri ir norādījis, ka mēs gribam izvairīties no kādām uh, neatbilstībām starp online un offline tirzniecību, tā ka refit uh, pātrināta pārskatīšana ļoti nepieciešama, tāpat, lai mēs varētu virzīties uz priekšu arī digitālajā priekšlikumā, ko es uzskatu par ļoti būtisku. Es domāju, ka pastāv reāls uh, problēmas patērētājiem, tās ir jārisina, bet, lai panāktu dažādo priekšlikumu saskaņotību, mums ir jāplūko tos kopā Gribētu zināt, vai komisija paredz sniegt vairāk vadlīnijas par eh, digitālās satura priekšlikumu, kā tas iet kopā ar vispārējo datu aizsardzības regulu, kā tas saskan, jo no vienas puses patērētāji veids personas datu apmaiņu zināmiem pakalpojumiem nav tik vienkārši. Uzskatīt eh, datus par tādu kā valūtu, kā naudu, ir daudz jautājumu, kas saistās ar šo pieeju. Pirmkārt, dati nav īpašums, Un datu aizsardzība ir pamattiesība. Kā mēs varam izmairīt, izvairīties šajā priekšlikumā no tā, ka patērētā tiek nolikt tādā negodīgā situācijā, kad viņi saskars ar, ar priekšlikumu, ar, principā iztirgot savas pamattiesības, saņemot komerc pakalpojumus. Es domāju, ka to vajadzētu aplūkot kā tādu kontraktuālu situāciju un digitāla priekšlikumā, tāpat arī kā nemateriālo preču priekšlikumā, kur jau tas ir, mums ir nepieciešama objektīva, tāda pēc būtības nodrošināta patērētāja aizsardzība. Un nevar visu atstāt eh, vienkārši visu šo kontraktuālo attiecību regulēšanas ziņā. Un vēl gribētu pieminēt jautājumu par eh, tā saukto SUP, vienas personas uzņēmumu. Eh, komisija to izskatīja jau pirms Panamas dokumentu nākšanas gaismā. Kopš tā laika liela kritika ir pausta par uh, šī, šādu uzņēmumu potenciālo risku vai ko tas varētu radīt arī izvairoties no nodokļu maksāšanas. Un tik tiešām process, šī procesa izskatīšanā parlamentā tagad ir tā kā apstājies. Kā jūs domājat to tālāk risināt? Paldies! neviena cita grupa vairāk eh, nevēlas neko teikt, tad eh, uzklausīsim vicepriekšsēdētājus eh, pirmajā jautājuma raundā un es izmantošu privilēģiju uzdot jautājumu. Parasti es uzdot pēdējo jautājumu, bet nu izmantošu šo iespēju. Mans jautājums nebūs pārāk garš. Uzņēmumi visos sektoros arvien vairāk izmanto algoritmiskās tehnoloģijas, lai pielāgotu produktus patērētājiem un tiek izmantoti masveida dati. Un kopumā es to saskatu kā tādu labu lietu. Tas eh, ļauj patērētājiem atrast tādus eh, mērķiecīgākus produktus. Un visā vismā tā ir laba lieta, bet ar to saistās arī ļoti daudz ētisku un privātumu jautājumu. Kā viens vēlētājs man teica manā vēlēšana apgabalā, ka kā eh, Google var zināt, ka es uh, Eh, esmu sadarinājusies, pirms es to vispār pateicu saviem vecākiem. Un eh, tāpat arī eh, teroristu kredītreitings kādā citā saitā tika izmantots, eh, lai, teiksim, izvērtētu, kuri bēgļi, kurā nometnē varētu būt visvairāk radikalizēti, izmantojot algoritmu un publiski iegūstams datus. Tātad, ko jūs darat komisijā, lai nodrošinātu, ka algoritmu izmantošana, lai veiktu šādu patērētāju profilēšanu, ka tas ir atbilstoši uh, eh, GDPR un citiem Eiropas Savienības eh, tiesiskiem aktiem nodrošinot patērētāju aizsardzību. Anna Marija, lūdzam, nākošā, paldies. Es gribētu tik tiešām pateikties eh, komisārei par eh, jūsu pieejamību, par visu jūs teikto. Mani ļoti satrauc eh, bērni kā tāds viegli ievainojams patērētājs, un man šķiet, ka mēs esam, neesam spējuši aizsargāt bērnus online režīmā. Šie vecāku iespējami uzstādītie filtri, nu tas nav adekvāts risinājums. Jūs minējāt tiešo mārketingu, profilēšanu online režīmā. Jā, paldies, ka pieminējāt uh, šos jautājumus. Tas ir milzīgs izaicinājums, jo mūsu bērni burtiski dzīvo online režīmā mm, tiešsaistē, un jāsaka, tā ir liela prioritāte man. Otrs jautājums, ko daudz kolēģi jau minēja, šis uh, nodalījums starp uh, patērēta aizsardzību online un offline režīmā, kas ir absurdi. jo mēs eh, cenšamies nodrošināt neutralitāti, teikt, ka internets ir instruments pārdošanai, bet nesakam, ka mainās kaut kā šīs attiecības starp pircēju pārdevēju, tāpēc, un attiecīgi, ka mainās patērētāja aizsardzinātība. Es domāju, ka mūsu mērķim ir jābūt pilnīgai harmonizācijai patērētāju aizsardzības eh, tiesību aktiem online un offline režīmā, un eh, mani kolēģi jau minēja jautājumu par eh, to, nu, kādā stadijā šobrīd ir RIFIT process. Otrs eh, ģeobloķēšanas priekšlikums eh, pozitīvi to vērtēja, bet tur vairāk ir likts uzsvars uz pienākumu pārdot, kas, protams, ir ļoti labi uzņēmumiem un NVO. Es domāju, ka nevajadzētu mm, noteikti pilnībā šo prasību piegādāt, bet kāda būs pievienotā vērtība, ja ir, pie, ja ir pienākums pārdot, bet ne piegādāt. Un tālāk. Vēl manis satrauc tas, ka ir uh, dalībvalsts, kuras vienkārši ir atradušas risinājumu aizliegt platformas, un es nezinu, vai tas ir veids, kā virzīties uz priekšu attiecībā uz inovatīviem digitāliem pakalpojumiem, un uh, baidos, ka notiks tāda pārmērīga regulācija Eiropas Savienības līmenī. Paldies, komisārs kundzei! Roberts Vašfors. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, komisārs kundze. Es eh, negribu atgriezties pie refitu, mani kolēģi jau tur runāja par to, un es piekrītu viņiem. Man ir viens jautājums. Attiecībā uz jūsu runas eh, beigu daļu jūs runājāt par uh, bīstamajiem produktiem, kas nonāk Eiropas Savienībā. Jūs minējāt Ķīnu, jūs apstiprinājāt, ka jūs dosieties uz Ķīnu nākošajā nedēļā. Pavisam nesen mēs saņēmām rezultātus uh, par eh, produktiem, par 2000 eh, produktiem 2015. gadā, tātad, eh, kas mm, tur bija rotaļlietas un, protams, arī citi tipi produkti, attiecībā uz kuriem bija šī agrīnās brīdināšanas sistēma izmantot. Es tāpēc piefiksēju, ka jūs teicāt, ka ir trūcis progress, un jūs teicāt, ka ir jātiek ārā no šīs trupceļa, bet, nu, tāds, tāda neliela detaļa. Jūs teicāt, ka Eiropas parlamenta Uh, locekļiem, jūs aicinājāt, lai jūs darbojaties dalībvalstīs, lai viss virzās. Es uh, domāju, ka tieši dalībvalsts ir ļoti vājas šajā pozīcijā un Eiropas Savienībā jābūt stiprai, jo, ja mēs skatāmies Google, piemēram, Marija, um, man kolēģi jau te pieminēja Google, ka dalībvalsts uh, sāk kaut ko mainīt, tad Google no tā vienkārši izmainās. Tāpat attiecībā uz Ķīnu, kad uh, Eh, kāda valsts iebilst par šādu produktu ienākšanu tirgu, nu tad eh, Ķīnai tas nav īpaši nopietni. Bet, eh, ja mēs tādā spēcīgā balsī, ja liels vairums teiks, ka jā, mēs iebilstam pret šādu bīstamu produktu ienākšanu tirgu, ja tātad, ja šis īpatsvars mainās, tad Ķīna to nevarēs ignorēt. Šie bīstamie produkti, tas ir tāds uh, specifisks jautājums, un kas uh, nozīmē, piemēram, pārdošana tiešsaistē, e-komercija pastāv arvien lielāks risks, ka ienāk šie bīstamie produkti šādā piegādes ķēdē. Tas ir vairāk nekā, ja teiksim, tos eh, tieši iegādājas ķēdē. Tālāk šie uh, eh, Uber tipu uzņēmumi. Uh, Tie bieži vien cilvēki, kas nav profesionāļi, kuri sniedz kaut kādu produktu, un šie produkti uh, arī ir iespējams, ka tie varētu būt bīstami. Tālāk arī iedzīvotāju novecošanās, un uh, arī saistībā ar šādiem patērētājiem Eh, jānodrošina, lai viņi varētu iegādāties atbilstošus drošus produktus, lai cilvēki, teiksim, sevi neievainotu vai kaut ko bīstam neizdarētu savai veselībai, iegādāties šādu produktu. Nu, tā tad eh, es domāju, ka tas būtu noderīgi jūsu braucienu sakarībā ar Ķīnu. Ko jūs eh, prasīsiet no Ķīnas, ko jūs teiksiet Ķīnai? Kā jūs viņiem to paziņosiet? Un Vai komisāra kolēģijums dod mandātu prasīt, lai Ķīna tik tiešām maina savu darbību šai sakarībā? Paldies. Nākošam kolēģim jautājums Nikolā Dantī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundzei. Viss šī pakotne par digitālo vienoto tirgu. Uh, tā darbosies tad, ja mēs aizstāvēsim, aizsargāsim patērētājs. To mēs redzam jau no cipariem. Mums ir nepieciešama uzticamība, ja vēlamies, lai cilvēki investē e-komercijā, ir, eh, ir uzņēmumi, kas pārdod online režīmā, ir patērētāji, kas eh, pērk arī tādas vērtīgas, dārgas preces, nu, varbūt viņi arī mm, vairāk iegādājas preces, ar kuras saistību ar kurām saistībā šis risks ir zemāks. Patērētāja aizsardzības tiesiskais regulējums nozīmētu to, ka arī mēs varētu pilnībā izmantot šo vienoto digitālo tirgu, tā ka es varu tikai cerēt, ka komisijas priekšlikums atbilstoši patērētāja aizsardzības regulai, ka tas nodrošinās stingrākus noteikumus, lai nodrošinātu patērētāju drošību un lai ļautu uh, tirgum attīstīties uh, digitālajā ekonomikā, e-komercijā, e-pārvaldībā un visbeidzot. Ir vēl viens apsvērums. Un vēl viena situācija, kur mēs vairs nevaram neitrāli palikt - attiecībā uz tirgus uzraudzību un produktu drošību. It īpaši šis made in izgatavots, uh, tātad šis marķējums, uh, Pagājušajā nedēļā jau tika pausti plaši viedokļi par to, bet eh, piemēram, septītais eh, pants. Eh, nu, mums vajadzētu domāt par tādu nopietnu kompromisu starp Eiropas padomu pa, parlamentu. Paldies. Es tagad došu vārdu komisārs kundzei atbildēt šiem jautājumiem. Nākošā jautājuma raundā mums būs pieci runātāji grapīnī bazāra un vēl citi kolēģi. Uh, Komisārs kundze, vai jūs varbūt varētu atbildēt, teiksim, kāds desmit minūtes atbildēt uz šiem jautājumiem? Thank you. So, why, Commissioner, why don't you take a few minutes to address some of those and then... Tātad, komisārs kundze, vai jūs varētu tagad dažās minūtēs atbildēt uz šiem jautājumiem, un tad mēs turpināsim ar nākamo jautājumu kārtu. Jā, paldies, paldies par šiem jautājumiem. Un paldies arī par paustajiem viedokļiem. Jāsaka, nu varbūt tāds lielākais jautājums, eh, ko minēja vairāki runātāji, gan arī visi ir online, offline un refit. Nu, es negribēju nevienam radīt apjukumu, tāds noteikti nebija mans mērķis. Un jā, nu varbūt, ja kāds tik daudz nestrādā pie šī jautājuma, tad eh, viņš to nepazīst tik labi. Tātad pastāstīšu, ko komisija ar to visu domā. Ja mēs runājam par direktīvu un tikai uh, interneta pārdošanas iekļaušanu tajā, tas ir ļoti sarežģīti un tādēļ mēs sākumā lēmām veikt mērtiecīgu līgumisko attiecību precizēšanu attiecībā uz pārdošanu internetā. Un jāsaka, ka tam ir arī tāda jau zināma vēsture, jo jāsaka, ka harmonizēšana ārpus internetu vidas offline ir ļoti sarežģīta. Un dalību valstīm tā ir tāda kā svētā govs, un mēs te runājam par pilsoniskajām tiesībām, un tad tas vienmēr uh, ir arī. Tās ir dalītas uh, kopīgas kompetences, un tādēļ dalība valsts vienmēr arī uztraucas, vai Eiropas Savienība neiejauksies uh, šajā civilā tiesiskuma jomā. Es negribēju pārāk nu, šo priekšlikumu padarīt tādu pārāk smagnēju un mēs strādājām pie vienotā digitālā tirgus noteikumiem, un man patiešām manās rokās ir milzīgs uzdevums sagatavot noteikums likumus attiecībā uz pārdošanu internetā, un es to arī darīju. Un jau no paša sākuma apzinājos, ka šis sadalījums, piemēram, online, offline attiecībā uz likumiem nav tas pats uh, labākais, veiksmīgākais variants un ka likumdošanu izmantojot ikdienas dzīvē, tas varētu radīt problēmas. Tādēļ mēs sākām strādāt pie refit, arī pie garantija direktīvas, lai mūsu rīcībā būtu pēc iespējas ātrāk dati. Uh, tas jau ir gaidāms uh, jūlijā, lai varētu labāk veikt līgumisko saistību uh, harmonizāciju offline pārdošanā. Mēs pie tā tagad strādājam, un mēs vēlamies arī pātrināt pirmo rifit eh, posmu, un mums eh, ir jāstrādā pie sešām direktīvām, tāpat arī ir eh, jāmodernizē patērētāju tiesību direktīva. Un gribētu teikt, ka būsim apkopojuši visus nepieciešamos datus jūlija mēnesī. Uh, Un tad septembrī, jā, varu tagad jums to apsolīt jūs priekšā. Eh, septembrī esam gatavi jums piedāvāt um, ziņojumu, vai ir patiešām ieteicami apkopot datus no Refit un iekļaut tos secinājumos digitālo kontraktu priekšlikumā. Vai viss ir saprotams, jā, jautā komisārs Kunze. Tātad, kad mūsu rīcībā būs dati, mēs tādu pašharmonizāciju varēsim veikt attiecībā uz offline pakalpojumiem un precēm, nu, likumdošanu kopumā. Ja mēs sapratīsim, ka tas ir iespējami un ka šis priekšlikums var saņemt uh, zaļo gaismu, mēs ieradīsimies atkal komitejā, lai runātu par šiem offline priekšlikumiem. Es sapratu, ka ne tikai jūs gribējāt to visu paveikt pēc iespējas ātrāk, tādēļ mēs šo datus gribējam apkopot pēc iespējas ātrāk. Mēs turpinām strādāt pie pakotnes par digitālo saturu un tas tiks iekļauts uh, pirmajā daļā. Un mēs, protams, ziņosim par eh, panākto progresu jums. Tātad refit eh, procedūra ir pakļautas sešas direktīvas - negodīgu komercprākšu direktīva, pārdošanas un garantija direktīvas, godīgu ligumisko saistību direktīva, eh, cenu nosacījumu direktīva, negodīgas un maldinošas reklāmas direktīva un vēl viena atbildot Čarāncavas kundzei. par B2B, tātad biznes to biznes, jūs par to runājāt. Es nevaru to apstiprināt. Varu vien teikt, ka vairāki komisāri tagad izskata šos uzņēmumu sadarbības principus B2B, tātad tirzniecība no uzņēmumu uz uzņēmumu. Un pie tā vēl darbs norisinās. Nezinu, vai varēšu jums atbildēt jau tagad. Ja mēs runājam par eh, patērētāju aizsardzību, patērētāju aizsardzības politiku eh, digitālajā jomā, jā, tad arī jāpārdomā šie B2C aspekti, ja business to customer. Tālāk jādomā arī par komerciālo maksāt nespēju attiecībā uz MVU sevišķi un kolēģi, kas strādā pie finanšu pakalpojumiem, jau uh, tagad veido priekšlikumu, lai šīs tehniskās problēmas atrisinātu. Nu, un Švāba kungs arī pareizi norādīja, ka te joprojām ir dažādi trūkumi un MVU ir grūtāk uh, piekļūt finansējumam. Jāsaka, ka tā ir problēma, kas skar bez izņēmuma pilnīgi visas dalībvalstis, tādēļ arī ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums. Ja runājam par privāto maksāt nespēju, jāsaka, tie ir patiešām ļoti traģiski cilvēku dzīves stāsti. Komerciālā uzņēmuma maksāt nespēja ir kas cits Un uh, tas ir iekļaujams priekšlikumā par kapitālu tirgus savienību. Mēs vēlamies dot otro iespēju uzņēmējiem, kas ir uz laiku nonākuši finansiālās grūtībās, ātri nosakot tātad uh, iespējamos riskus, un tas ir jādara nekavējoties. Mēs to saucam par maksāt nespējas priekšlikumu, ne tikai runājot par pārobežu maksāt nespēju. Mēs tāpat vēlamies ieviest uh, kopīgus pamatprincipus attiecībā uz uzņēmumu maksāt nespēju un izskatām arī privātās maksāt nespējas uh, variantus. Jā, Es labāk gribētu šo priekšlikumu saukt īstenībā ilgspējīga uzņēmē darbība, nevis šī komerciālā maksāt nespēja. Tas izklausās ļoti eh, negatīvi, un, piemēram, nu, ASV tur eh, tā cilvēkus nemēģina vēl spiest vairāk eh, uz leju, tad, kad viņiem klājas slikti, bet mēģina iedrošināt, un es domāju, ka tas ir jādara. Tātad 600 uzņēmumu piesaka šo maksāt nespēju Eiropas Savienībā katru dienu, un nu, tā ir milzīga problēma. Tālāk datu aizsardzība, ņemot vērā pārdošanu internetā. Abi šie jautājumi ir manā komisārs portfelī. Mēs vēlamies saglabāt saskaņotību, ņemot vērā datu izmantošanu saskaņā ar digitālā satura priekšlikumu. Un e, šiem noteikumiem jau ir jātiek iekļautiem datu aizsardzības regulā, kas ir paredzēta tā, tad e, nākšanai klajā 2018. gada maijā. Ja mēs pieņemam datu aizsardzības regulu, nu jāsaka, ka darbs jau nav noslēdzies, tas ir tikai sācies. Ir jārada. Vienoti spēles noteikumi, tāda homogēna vide datu aizsardzības instancēm Eiropas Savienībā – Tādēļ ir jāparūpēs, lai šīs iestādes nu, varētu balstīties uz kaut kādām kopīgām vadlīnijām, bet gribēju arī piezīmēt, ka nākamgad būs ļoti plaša vērienīga informācijas kampaņa, lai patērētāji varētu labāk apzināties, kādas ir viņu tiesības Eiropā, kā viņi var paši arī aizsargāt savus privātos datus jo nav tādas simtprocentīgi uzticamas likumdošanas. Cilvēkiem pašiem ir jāsaprot, eh, kā tas notiek, nu, ka viņu dati ir pieejami sociālajos tīklos, internetā. Un eh, kampaņa būs nu dien ļoti vērienīga, ļoti apjomīga. Un ja mēs runājam par datu aizsardzības regulu, Tāpat ir plānots patērētā key digitālajai pārdošanai un ar kampaņas palīdzību mēs vēlamies darīt sekojošo. Cilvēkiem ir pašiem jābūt savu datu, nu tā teikt, kalējiem, pašiem savu datu noteicējiem. Uh, ņemot vērā arī visu informāciju, kas ir pieejama internetā, viņam ir jāsaprot, kā viņu dati ir izmantoti, kā tie tiek izmantoti, un viņiem ir jābūt iespējai, tad, kad pa, viņi vairs šo pakalpojumu internetā neizmanto, nu vienalga kāda iemesla dēļ, ir jābeidz arī viņu privāto datu izmantošana. Nu, mm Mēs varam teikt, ka šie dati pat zināmā mērā kalpo kā tāda valūta. Komisārs kundze, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Jūs šeit patiešām nākat klajā ar tādiem vērienīgiem paziņojumiem, un kas tad notiek, piemēram, es varu paprasīt savus datus atpakaļ, uh, Nu, tad eh, ar katru klikšķi internetā man ir jādomā, ko es daru. Un, eh, nu, jā, tas izklausās ļoti labi. Bet eh, ko saka internetu uzņēmumu un tie, kas piedalās arī šajā dalīšanas ekonomikā? Tas viss ir no praktiskā viedokļa raugoties daudz sarežģītāk. Un ir patērētāji, kam digitālā ekonomika šķiet kaut kas vienkārši lielisks, un mums ir jāparūpējas, lai likumdošana patiešām gatavotos, lai tā patiešām būtu nu, produktīva. Komisāri, jā, Nu, es nezinu, vai priekšlikumā ir e, atrunāts, ka, piemēram, dati uzņēmumam ir dati jums jādod atpakaļ, bet tam ir jābeidz tie vienā brīdī izmantot, ja, piemēram, jūs vairs uzņēmuma pakalpojums nebaudāt. Jāsaka, ka situācija, nu, tas viss būs milzīgs pārbaudījums un e, datu aizsardzības iestādēm, kā tātad tiks uzsākts pārkāpuma procedūras šajā. E, jomā. Un cilvēki patiešām tā tad izmanto savus datus kā valūtu, lai maksātu par digitālo saturu. Es patiešām biju šokāta, cik bieži tas norisinās, ja piemēram mēs runājam par futbola spēlēm, eh, video filmām. 85 gadījumos, 85% gadījumu cilvēki, nu tā tad norēķinās, lai piekļūtu šim saturam ar saviem datiem. Tādēļ ir jānokārto šīs līgumiskās normas, lai būtu visa nepieciešamā drošība un aizsardzība, jo tas norisinās ļoti lielos apjomos tālāk par algoritmiem. Mēs regulāri sazināmies ar informācijas tehnoloģiju operatoriem. Nu jā, tas nav īsti jūsu kompetencē, bet to pieminēšu. Tātad tas attiecas uz uh, Uh, drošību, uz naida kurināšanu internetā. Un nevajag izmantot šādus algoritmus. Es to vienmēr atkārtoju. Un ja kāds meklē un atrod nelegālu uh, šo naidu kurinošo runu, tad nevajadzētu šo cilvēku visu laiku vajāt, ņemot vērā, ka viņš varbūt ir šādai informācijai piekļūst. Ne vienkārši šādu informāciju internetā vajadzētu izskaust. Un tas ir jādara, protams, sazinoties ar IT operatoriem. Viņi ir īstie situācijas noteicēji šajā jomā. Ir jābūt diskusijām ar sabiedrību, ar uh, patērētāju aizsardzības organizācijām. Kā mēs varam uh, apstādināt šādu algoritmu izmantošanu komerc nolūkos? Es nezinu, eh, kā uz to atbildēt, bet mēs esam uh, skaidri pozicionējušies pret to. Mums par to būs noteikti jāturpina garas diskusijas, kur atsabildes kundze jau pateica, ka nevajag pārregulēt. Ir uh, jāapzina riski, kas pastāv šajos sociālajos tīklos, platformās, un ir jāparedz tam visam atbilstoši pasākumi. Bet, protams, par to vienmēr būs, uh, alaž būs jādiskutē. par dalīšanās ekonomiku runājot. Mēs esam jau dzirdējuši, ka cilvēkiem rodas problēmas, izmantojot šos pakalpojumus uh, starp privātpersonām C2C, consumer to consumer. Un mēs arī piedāvājām tādēļ uh, šo uh, godīgas komercprakses vadlīniju apkopojumu, kas tad eh, ir eh, jādara, ja cilvēkiem šeit rodas problēmas. Ja mēs runājam par privātu uzņēmumiem, Rēdas kundze uzdeva jautājumu. Nu, pēc sarunām e, šeit daudz nekas nav palicis pāri priekšlikuma sākotnējā versijā. 21. gadsimtā Eiropas Savienībā īstenībā vajadzētu būt nu, vienkāršākiem veidiem, kā uh, uzsākt savu uzņēmēju darbību. Un ja cilvēki tikko ir to uzsākuši, ja tas ir viņu pirmais uzņēmums, tas visai procedīrai vajadzētu būt vienkāršākai. Nu, varat, piemēram, samaksāt vienu eiro kapitālu, lai to varētu izdarīt. Un tad, kad piedzīvoju ļoti grūtus dzīves brīžus, es pati uzsāku savu Uh, uzņēmēja darbība, un, lai uzsākt to, man vajadzēja samaksāt 200 tūkstošu čehu kronu, un tajā brīdī tā man bija patiešām milzīga summa. Mēs vēlamies cilvēkiem, kas vēlas uzsākt uzņēmēju darbību, patiešām piedāvāt izdevīgāku atspērienu punktu, labākus spēles noteikumus. Un ir jādomā arī par darba ņēmēju aizsardzību, sabiedrības interešu aizsardzību. Mēs uh, strādājam arī pie uh, naudas atmazgāšanas uh, direktīvas, tātad, kas vēršas pret šo praksi. Es uh, centīšos uh, patiešām ļoti aktīvi strādāt pie šī priekšlikuma. Tālāk produktu drošība Či Ķīna. Mēs pirmdien sākam sarunas un jāsaka, ka ne tikai ES tirgus vēlas aizsargāt savu sevi un savus produktus, to pašu vēlas arī ASV, un es ļoti labi apzinos, ka būs mēģinājums, lai Ķīnas iestādes labāk kontrolēt savus produktus, ko tās eksportē uz ES un Amerikas tirgiem, tātad, lai šādas kontrolas tiktu ieviestas. Es lūdzu arī aģentūras eh, izpildirektoriem, lai tiktu darīts tas pats, un uzskatu, ka mēs varam sasniegt labākus rezultātus. Tas tiesa, ka katru gadu mēs uh, pieredzam to, ka 60, 61, 62% no bīstamajiem produktiem, ko ir konstatējis EPEX, nāk no Ķīnas. Nu, jā, nu, daudz no šiem produktiem ir mūsu tirgos nonāk tieši decembrī, šķiet tas ir saistāms ar Ziemassvētkiem. So, so much at the beginning of the year. So I, uh... Nu tā tad, es patiešām vēlos sasniegt kaut kādus reālus rezultātus attiecībā uz Ķīnu, un, protams, ka es uh, informēšu jūs par to. Jā, labi, tādā gadījumā varbūt uzklausīsim vēl dažus jautājumus. Marija Grapīnī, lūdzu. Uh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms paldies eh, par to, ka esat ar mums un par to, ka varam ar jums apmainīties viedokļos. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs teicāt, un arī, ko sacīja kolēģis, vēlētos uh, trīs punktus minēt. Pirmkārt, ir svarīgi uh, lai mēs ņemtu vērā patērētājs ne tikai kā fizisks personas, bet arī kā juridisks personas, jo arī juridiskas personas arī ir patērētāji, piemēram, izēvielu, elektroenerģijas un tā tālāk. Un banku pakalpojumi. Uh, bankām, piemēram, rodas problēmas kaut kādu negodīgu komercprakšu rezultātā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā visu veidu patērētājs, arī juridiskas personas, kas arī var būt patērētāji. Un kas, kas mums būtu jādara? ar uh, monopolu uh, pieeja, kas negodīgi izmanto savu dominējošo situāciju tirgu. Nu, piemēram, turismā aģentūras Eiropas Savienībā. Uh, nu, piemēram, ierodas, uh, teiksim, Serbijā un cilvēkiem rodas problēmas ar lieliem autobusiem. Un e, šis te autobusu transports, e, tur ir problēmas ar to, ka autobuss nāk no vienas valsts, firma no citas valsts, un uh, ir varbūt kaut kādā veidā šo te autobusu, teiksim, numurzīmes jāharmonizē vai kā citādi. Un tālāk par produktu drošību. 25 mm, gadus esmu strādājis šajā jomā. Un e, daudz man ir bijis darīšana ar Ķīnas produktiem. Un šeit ir svarīgi lai mēs nenoteiktu kaut kādu kopēju aizliegumu um, visiem tīnas produktiem, bet gan skatītos, kādi produkti nonāk Eiropas tirgū un kādas juridiskas personas to saņem, kādas kontrolas mēs te varam realizēt pret to produkciju, kas tiek iepirkta, jo uh, jo ne jau atsevišķi tikai pret Ķīnu būtu jāvērš, bet par, pret vispār jānodrošina mūsu tirgus labāka kontrole. Thank you very much. Uh, Commissioner, you have already... Uh... Paldies, komisārs kundze, jūs jau daļai atbildējāt uz uh, manu jautājumu. Divu priekšlikumu par online un offline pārdošanu digitāliem produktiem un uh, reālām precēm. Mēs pašlaik eh, debatējam to, kā labāk nodrošināt patērētāju datu aizsardzību. Tomēr mums nav vēl pašlaik priekšstat par to, kā to visu ietekmēs eh, refit process. Es piekrītu kolēģim Morisam par to, ka divi priekšlikumi vienlaicīgi ir diezgan mulsinoši, īpaši ņemot vērā, tāpēc, ka ir kaut kādi, nu, tādi, um, tādas preces, kuras nevar īsti ieklaficēt nevienā, ne otrā priekšlikumā, uh, piemēram, programmatūra. Nu, tad kā refit ietekmēs patērētāju tiesību aktus un kā Eiropas komisija plāno nodrošināt uh, abu priekšlikumu saskaņotību un to saskaņotību ar refita likumdošanas aktiem. Stefaničs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, jūs minējāt viena personas uzņēmumus, viena īpašnieku uzņēmumus. Un tas viss ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību. darbību Vai jūs piedāvājat vai plānojat sagatavot arī vienkāršošanu cita veida uzņēmumiem, piemēram, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un tā tālāk? Nu, vispār uzņēmēja tiesību jomā, kādas ir jūsu, kādi jūsu mērķi? Paldies, priekšsēdētāji! saka Safos kundze. Mēs gaidām šo priekšlikumu jau ilgu laiku. Un patērētāja aizsardzības direktīva ir neapšaubām viens no galvenajiem priekšlikumiem mm, kopējā stratēģijā vienotiem digitālajiem tirgumu. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs koncentrētos ne tikai uz tiešsaistes sfēru, eh, bet arī uz kopējiem pasākumiem Eiropas Savienībā, ja ļoti plaši tiek pārkāptas patērētāja tiesības. Un būtu jānosaka attiecīga sliekšņa vērtība, saskaņā ar kuru, eh, ja teiksim, tā tiek sasniegta, eh, komisija var uzsākt uh, Mm, spērt noteiktus soļus, ja tas gadījumā notiek divās trešdaļās dalību valstu un skār vairāk kā trīs ceturdaļas iedzīvotāji. Es nedomāju, ka šāds risinājums ir uh, labs, jo tad mums jārunā par 21 dalību valsti. Bet vai jūs zināt, cik daudz ir uh, eh, patērētāja tiesību pārkāpumu un mm, faktiski ar to ir saistīts mans otrs uh, komentārs. Mēs nobalsojām par 17. gada budžetu, un mans priekšlikums bija stiprināt pārobežu sadarbību starp uh, publiskām iestādām reģionālā līmenī. Uh, valsts pārvaldes iestādēm reģionāla līmenī. Es domāju, tas varētu būt rīks, kas palīdzētu eh, kartēt eh, pārkāpumus patērētāju tiesību jomā eh, noteiktos reģionos. Es domāju, tas būtu labs papildinājums jūsu priekšlikumam par kopīgu pasākumu veikšanu visai Eiropas Savienībai. Vai jūs atbilst, atbalstītu šādu veidu priekšlikumu? And the last one is Lisa Yakansari. Thank you. Un visbeidzot, Jākonsārī kundze. E, paldies, priekšsēdētāji. Jā, jautājumu jau izskanējis gan daudz. Es vēlējos paturpināt uh, to, ko sacīja Viki Forda par algoritmiem. Algoritmiem man ir tādas iespējas, ka jūs to cenšaties tā kā pārbīdīt uz IT jomu. Uh, Bet eh, šis jautājums mūsu sabiedrībā ir ļoti svarīgs, svarīgs arī politikas veidošanā, tā kā mums par to ir jādiskutē, lai cilvēki zinātu, par ko mēs runājam. Vai komisija varētu atbalstīt IMCO priekšlikumu par algoritmiem un veikt eh, pilotu projektu, kur mēs censtos noskaidrot, uh, kuri ir tie jautājumi, kas būtu jārisina politiskā līmenī, lai cilvēki tiešām zinātu, eh, kur viņu informā, personīgā informācija tiek izmantota un kur ne. Tā, nu tie būtu visi jautājumi. Eh, Tas man atgādina, ka Pirms divi ar pusgadiem eh, bija runa par to, ka mums nav vajadzīgs komisārs, kas atsevišķi atbildētu par patērētāju aizsardzību. Nu, lūk, te jūs esat. Runājot par juridiskām personām, es jau iepriekš atbildēju, ka uh, izskatot uh, attiecības uzņēmums ar uzņēmumu, mēs uh, šais B2B ietvaros vēl veicam mm, pētījums un skatāmies, uh, kā tas ietekmēs refit procesu un patērētāju aizsardzības politikā mēs vienmēr koncentrējamies uz vājāko pusi. Un jā, te tās varētu būt attiecības starp MVU un uh, lielām kompānijām, jo ir šī vājākā puse, kurai ir nepieciešama spēcīgāka aizsardzība. Un Es likumdošanā tas jau parādās, tā kā mums varbūt ir precīzāk vēl jāparaugās, kā um, iekļaut ņemt vērā jaunās nesen parādījušās problēmas, kas ir saistīts ar digitālo vidi. Bet, jā, mēs mm, pašlaik konkrēti juridiskām personām neko nepiedāvājam. Par patērētāju aizsardzību konkrētos gadījumos piekrītu, ka instrukcijas sniegšana tikai angļu valodā, protams, rāda informācijas telpas asimetriju, kuru mums nevajadzētu pieļaut, tādēļ es lūgtu konkrētus piemērus, jo Tas ir jautājums arī, kam ir jāseko uh, eh, dalību valstu atbildīgajām organizācijām, kontrolējušām organizācijām. Un ja masveidā parādās šādi pārkāpumi, tad mums attiecīgi arī ir jārīkojas tādā paplašinātā kontekstā. Un es eh, labprāt eh, priecātos, ja jūs minētu kāds konkrēts piemērs. Kā refit skars datu aizsardzības jomu? Šķiet, ka Borzan kundze uzdev šo jautājumu. Mēs esam atbildīgi par abām lietām, par uh, eh, patērētāja aizsardzības politiku un datu aizsardzību. Tā kā viss, ko mēs refit sakarā darīsim, vai tie būs uh, eh, tiesību akstu priekšlikumi uh, vai kas cits, tiem ir jābūt saskaņā ar datu aizsardzības normām un mēs esam gatavi un sagatavojušies e, to realizēt. Mums ir vesela ģenerāla direktorāts, kas par to strādā, un pārējie e, ģenerāla direktorāti savukārt var nodrošināt šādu te saskaņotību e, starp direktorātiem un komisiju kopumā. Ja jūs redzat kādas konkrēts problēmas ar datu aizsardzību, tad, nu, norādiet uz to, jo no tā būtu liela izkāršanās, ja mums eh, neizdotos piemērot datu aizsardzības eh, normas arī eh, citām mm, likumdošanas jomām. Bija jautājums arī par komerctiesībām un uzņēmuma tiesībām. Mēs strādājam pie jaunas likumdošanas uzņēmumu, tātad uzņēmē darbības likumdošanas digitalizācijai. Nu, pašlaik tas vēl nav ieņems tā kāds konkrēts formas, jo mēs veicam dažādus priekšspētes pasākums. Bet mēs gatavojamies veikt šīs izmaiņas saistībā ar digitālo jomu. Tas viss ir ļoti interesanti, taču tas viss ienes, nesa līdz zināmu risku, ko mēs tagad pieredzam, piemēram, sa saistībā ar e, viena īpašnieka uzņēmumu direktīvu. Un e, nākamnedēļ mēs vēlamies tieši uzņēmēja darbības e, tiesības vairāk saistīt, teiksim, ar regulējo digitālo pusi. Nu, algoritmi tiešām neatiecas tikai uz naida runu vienu, es to minēju tikai kā vienu piemēru. Pat šādā uh, prioritārā sfērā kā drošība. Mums arī ir jābūt dialogam ar satursniedzējiem. Svarīgi, lai būtu šāds uh, dialogs ar IT kompānijām. Uh, jo, ja mēs vēlamies ieviest likumdošanu, tas ir diezgan garš process, un ko mēs varam darīt sakarā ar algoritmiem. Tikai tād, ja tie pārkāp datu aizsardzības normas, kuras jau ir spēkā, vai arī, ja tie uh, rāda kaut kādu maldinošu praksi, nu tad mēs varam vērsties ar likumdošanas spēku pret šādiem algoritmiem, bet ne savādāk. Uh, Senilaus kundze, jūs jautājat, vai ar to pietiek? Nu, es domāju, ka jā, tam ir jātiec uz 75% iedzīvotāju, lai uh, komisija varētu nākt klajā ar kaut kādām koordinētām darbībām. Saskaņā ar mūsu statistiku tas notiek caurmērā četreiz gadā. Uh, ir četras reizes gadā mēs sastopamies ar šādu te pārkāpumu, e, kas aptver tik un skar tik daudz Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un ja jaunā likumdošana dos vairāk praktiskas iespējas, lai dalību valstu atbildīgās iestādes varētu apvienoties un rīkoties, un nu tad mēs tiešām gaidām, ka šī likumdošana pietiekoši ātri stāsies spēkā. Liels paldies! Ja jums šķiet, ka neesat saņēmuši atbildes uz kādiem jautājumiem, dodiet mums ziņu, mēs sagatavosim jums rakstiskas atbildes. Liels paldies! Nu, līdz ar to esam pabeiguši uh, rīta cēlienu un tiekamies pulksten trijos.